Darbie kolēģi, dāmas un kungi, piedāvāju sākt darbu. Lūdzu atvainojiet, ka kavējamies, bija koordinātāra sanāksme, kas bija nepieciešama un kas nedaudz ieilga. Mums bija jāizskata ko darīt tālāk pēc samierināšanās izgāšanās par 2013. gadu budžetu, un par to mēs runājām. Šodien mums ir diezgan pilna darba kārtība. Centīsimies eh, pēc iespējas labāk strādāt, ātri strādājot un um, sakot to, kas mums ir sakāms, bet tikai to. Nebūsim liekvārdīgi. Esat redzējuši noteikti darba kārtības projektu. Daži kolēģi vēlējās, lai viņu punkti tiktu skatīti nedaudz agrāk nekā paredzēts, bet tā kā mēs esam jau iekavējušies, es gribētu vispirms nodrošināt, ka mums ir laiks balsošanai. Un tad, kad tas būs nodrošināts, tad mēs varēsim varbūt nedaudz arī mainīt 9 eh, un 10 punktu, skatīt nedaudz agrāk, kā paredzēts. Priekšsēdētāja paziņojumi. Paziņojums, kas ir arī, kas nav uh, Kobo News jūsu versijā. Manā versijā tas ir, bet jūsu versijā nav. Nu, priekšsēdētājiem dažreiz ir informācija, kas nav pārējiem, tāpēc jau viņš ir priekšsēdētājs. Tas ir Ingas Greslis uh, informācijas punkts. Viņa nevar būt klāt. Viņa ir atbildīga par mūsu ļoti svarīgu do dosjē. Uh, kontu komitejai, un viņa man lūdza runāt viņas vārdā, viņas kā referentes vārdā par finanšu regulu. Tas ir par deleģētiem aktiem. Es nolasīšu viņas tekstu angliski. Delegētā, deleģētais akts ir iesniegts Eiropas parlamentam 29. oktobrī. Tam būtu jābūt spēkā sākot ar nākamā gada 1. janvāris, vienlaicīgi ar uh, finanšu regulu, un tam vajadzētu stāties spēkā, ja ne Eiropas parlaments, ne uh, padome uh, nesniedz iebildumus. Kobu un kont uh, saskaņā ar 51. reglamenta pantu pirmo reizi saņēma izskatīšanai deleģēto aktu. Greslas kundze nevar pie mums šodien ierasties, bet viņa mani lūdza jums eh, pateikt, ka viņai ir eh, bāžas, eh, jeb šaubas par 21. panta piemērošanas noteikumu atbilstību, ja pareizību, attiecībā uz saņēmēju vārdiem fizisku personu gadījumā. Sarunās Eiropas parlaments uzstāja, ka ne tikai reģioni būtu jāpublicē, kas, kur ir dzīvo saņēmēji, bet arī uh, reģions, uh, tātad uh, rajons, vācisku landkrais un tā tālāk, tas varētu būt pagasts, tātad kaut kāds teritoriālais iedalījums, reģions. Lai paskaidrotu šo jautājumu, Mēs sasauksim darba grupas uh, sanāks par, fin, par finanšu regulu Strasbūrā 21. novembrī. Eiropas komisija un Botarelli kungs, tas ir uh, kāda futbolista vārds Itālijā, ne? Tas ir uh, EDPS datu aizsardzības ierēģņa Um, vietnieks uh, sniegs savu informāciju par šo jautājumu. Ja mēs vēlamies uh, uh, sniegt iebildi, tad mēs varētu vēlākais balsot 3. decembrī. Vajadzētu balsot kopā ar kontu komiteju un es piedāvāju noteikt eh, priekšlikuma iesniegšanas eh, termiņu par šādu iebildumu, ja mēs to vēlamies, eh, to noteikti 22. novembrī. Tātad jūs esat informēti, un tā arī rīkosimies. Par pieejamajām valodām pirms piecām minūtēm vēl nekā nebija, jo visas kabīnes bija atslēgtas, tā kā nav nekādu reakciju no zāles. Tad vai nu neviens mani neklausās, vai arī visi ir pieslēgti pareizajam kanālam, un mēs varam turpināt. Tiešsaistes translācija darbojas. Par mūsu iepriekšējo protokolā apstiprināšanu man jums ir jālūdz apstiprināt 18. oktobra uh, protokols vēlreiz, jo par solidaritātes fondu un par um, DAB 5 uh, un par politikas orientācijām uh, tur tā tad nebija tas apstiprināts. Un šovakar mēs balsosim formāli juridiski par šiem diviem tekstiem, par to mēs vēl nevarējām nobalsot, pirms padome pati nav izteikusi savu uh, viedokļu nav veikusi savu balsojumu. Tagad padomu pirms divām dienām to izdarīja, un tagad mēs varam šodien formāli nobalsot. Nu labi, tad nav nekādu iebildumu pret uh, eh, grozījumiem darba kārtībā, un tagad nonākam pie ceturtā punkta, kas ir situācija, kurā mēs atrodamies attiecībā uz samierināšanos sanāksmi par uh, Tas, tas bija 9. novembrī. Un eh, tad eh, tajā nevarēja aizkavēt eh, sarunu pagarināšanos līdz otrdienas vakaram, un tad tika konstatēts, ka samierināšanās ir izgāzusies, tātad nav noslēgusies veiksmīgi. Uh, Nerunāšu atkal par šo sanāksmi, kā, tas, kā tā noritēja, kādos apstākļos praktiski visi šeit klāt esošie deputāti sekoja šiem notikumiem, visi zina, kas tur notika, vai arī piedalījās, bija parlamenta delegācijas eh, biedri samierināšanās sanāksmē, un jūs zināt visas šīs peripetijas, redzējāt arī deklarācijas, ko sniedz viena vai otra puse, un daudz no jums arī ir snieguši politiskus paziņojumus. Protams, es došu vārdu mūsu referentiem. Tikai īsi sniegšu sakojošo prezentāciju. Gatavojoties nākotnēji, uh, mēs tagad esam situācijā, kurā nav bijis eh, iespējams ievērot līgumā noteikto termiņu, lai pieņemtu nākamā gada budžetu. Tāpēc, ka bija politiska blokāde attiecībā uz eh, veidu, kā tiek eh, sekti izdevumi, kas ir jādara un kas jau ir veikti, šie izdevumi ir izdoti, bet uh, Eiropas Savienībai te ir jākompensē, un te ir runa par 2012. gadu. Un uh, tie ir jākompensē līdz gada beigām. Jau kopš sākuma parlamenta pozīcija bija ļoti vienkārša un skaidra. Parlaments atgādināja, ka pagājušajā gadā, kad mēs pieņemam 2012. gada budžetu, mēs zinājām, komisija mums to pateica, ka mēs uzņemamies lielu risku, ka varēsim uh, konstatēt gada vidū, ka maksājuma apropriācija nav pietiekami, uh, lai aps, apmaksātu visas uh, leģitīmās prasības, un jo īpaši, kas attiecas uz struktūra fondiem, lai atmaksātu izdevumus, kas gada beigās tiks konstatēti kā veikti, Uh, dalību valstīs, ko konstatēs nacionālās vai reģionālās administrācijas dalību valstīs, un uh, kurās um, saskaņā ar finanšu regulu Eiropas Savienībai ir uh, jākompensē dalību valsts divu mēnešu laikā. Un ko, padome tad pati izteica iniciatīvu panākt vienošanos ar vienotu trīs institūciju deklarāciju, uh, Uh, kur ļoti precīzi mēs teicām, ka gadījumā, ja pietūks maksājuma asociācijas, ja tas tiks uh, apropriācijas, ja tas tiks konstatēts, tad uh, komisija uzreiz iesniegs budžeta grozījumu projektu un parlaments apņems to pēc iespējas drīzāk izskatīt. Jau oktobrī parādījās, ka gandrīz pilnībā ir iztukšoti uh, iztērēti visas maksājuma apropācijas visās Eiropas programmās. Un 8 uh, miljārdi par struktūra fondiem ir jāatmaksā dalību valstīm un apmēram vairāk simt miljonu apmērā programmās, kuras pārvalda Eiropas komisija. Un šeit 45 uh, dienās pēc uh, rēķina iesniegšanas ir jāveic maksājums uh, un eh, savādāk būs jāmaksā sodu procentu par kavējumu, ja netiks eh, maksāts laicīgi te runa par Erasmus, piemēram. Pagājuši gadu eh, sarunas bija sarežģītas, pēdējā brīdī Eiropas komisijas skaitļi tika apšaubīti no dažu dalību valstu puses, un šī iemesla dēļ mēs piedāvājām um, šogad strādāt labākos apstākļos, vienojoties par to, kā mēs izvērtēsim, uh, kādi varētu būt iespējamie skaitļi 2012. gadā maksājuma apropriācijām. Lai var, nebūtu tā, ka par 2013. gada budžetu mēs tikpat uh, mūsinošā situācijā uh, diskutējam. Šī situācija neparādījās, tas ir pirmais uh, progress, uh, ļoti labi. Uh, bet šobrīd uh, atrodamies ļoti negaidītā situācijā, vismaz manā, man tā nebija gaidīta situācija, uh, un neviena delegācija, un es to precizēju, divreiz pārjautāju samierināšanās visām delegācijām, tātad neviena delegācija šogad oficiāli, publiski nav apstrīdējusi. Nu jā, un publiski budžeta jautājumos viss ir uh, publisks, tātad neviena delegācija nav Uh, apšaubījis komisijas skaidrļus. Bet zināms delegācijas, diezgan daudzas, lai radītu bloķējošo minoritāti, ir paziņojušas, ka pat ja tās neapšauba skaidļu, tās negrib vai nevar maksāt. Un um, summa, ko tās būtu gatavas uh, maksāt papildus par 2012. gadu būtu atkarīgs no sarunām par 2013. gadu. Tā bija pozīcija, kura jau no pašas pirmās dienas uh, parlamentā tika uzskatīta par nepieņemamu. Rēķini, kas ir parakstīti un iesniegti, ir jāapmaksā. Un atsaucoties uz salīdzinājumu, kuru veica komisārs Levandovskis, šo dalību valstu attieksme ir tieši tāda pati, kā klienta attieksme, kas nopērk it kā preci ar kredītkarti, un pēc tam uh, vēršas bankā, lai apstrīdētu maksājumu, ko viņš ir veicis. Neskatoties uz visiem pūliņiem, kas šeit tika pielikti, jo īpaši komisija šeit centās, uh, centās atrisināt situāciju, un neskatoties uz Kipras prezidentūras centieniem, nebija iespējams mainīt uh, pietiekam daudz delegāciju viedokli, lai mēs varētu uh, Uh, atrisināt uh, šo samierināšanos un runāt par 2016. gadu budžetu. Vienkārši ir svarīgi pateikt, uh, ka parlamenta uzstājības dēļ mēs saņēmām balsojumu no padomas par piekto budžeta grozījumu lai uh, kompensētu šos izdevumus, piemēram, par uh, zemestrīcēm, tie ir mm, miljoni eiro, un uh, šīs budžeta grozījums uh, varēs vēlāk tikt balsots budžeta komitejā. Situācija tagad ir sekojoša. Termiņš, ko paredz līgums, ir beidzies, un tas nozīmē, ka Komisijas sākotnējais budžeta projekts tiek uzskatīts par noraidītu, nepieņemtu, un tagad komisijai ir jāizstrādā jauns budžeta projekts. Tā ir situācija, kāda bija jau pirms diviem gadiem, dažādiem iemeslu dēļ. Konflikts bija cits, tas nebija par skaitļiem. Bet eh, mums ir eh, grība un koordinātori to apstiprināja, un tagad es to publiski sāku uh, Es to teicu publiski padomēji, samierināšanā un arī uh, presēji, ka mūsu uh, mērķis ir šo situāciju risināt uh, konstruktīvā veidā un tādā pašā termiņā un tādā pašā veidā kā pirms diviem gadiem, proti panākt vienošanos līdz gada beigām. Uh, un parlamentam būs jānobalso decembra sesijā, un lai 2013. gadā mums būtu īsts kopienas budžets. Darbs tagad jau ir sācies, tas tiek diezgan strauji veikts, un tagad ir cits darba veids, kā iepriekš. Tā kā pirms diviem gadiem Arī tagad komisijas jaunajam budžetam, budžeta projektam ir uzreiz jāņem vērā budžeta abu lēmēju iestāžu vēlmes, kā tas tiek pausts ar balsojumu, ar padomas grozījumiem, ar parlamentu grozījumiem, un daudz no šiem grozījumiem ir pilnīgi pretrunīgi. Jūs zināt, tā ir tā parastā spēle. Uh, Bet tā kā mēs visi jau kontaktējamies vairākas nedēļas, jūs ziniet, ka ir virkne punktu, kuros uh, atšķirības var atrisināt diezgan vienkārši. Katrā gadījumā no parlamenta puses es to teicu prezidentūrai un arī komisijai, Ste, un ģenerāldirektors ir šeit, viņš varēs arī izteikt savus komentārus, kurus viņš uzskatīs par nepieciešamiem. Uh, mēs no parlamenta puses darīsim visu, paldies referentam un, sadarb un tiem, kas sadarbojās, mēs darīsim visu, lai varētu ievērot termiņu un lai komisijai būtu pēc iespējas lielāka pārliecība, ka tas budžets, ko tā iesniegs, tā kā tas bija pirms diviem gadiem, lai jau uzreiz būtu tāda iepriekšēja vienošanās starp divām institūcijām. Uh, un ka, ja eh, dažādu institūciju atbildības iemeslu dēļ komisija uzskata, ka um, tai ir par zināmiem punktiem jāprezentē pozīcijas, kas uh, eh, eh, tās uh, uzskatos atbilst politiskām uh, spēcīgām pozīcijām, bet tad tai, tā ir, eh, tas ir jādara publiski, jāreprezentē šīs pozīcijas, eh, un tad mēs arī varēsim risināt šīs viedokļa atšķirības, ja tāds būs. Un tā tas bija pirms diviem gadiem. Komisija prezentēja otro budžeta projektu, par kuru mēs jau iepriekš zinājām, ka daži punkti mums nebūs pieņemami. Mēs to zinājām, bet mums izdevās uh, iepriekš vienoties jau ar padomi par grozījumiem, eh, ko tātad atbilstošiem eh, grozījumiem, kas mums ļāva pēc tam, balstoties uz šo jauno budžeta projektu, ko iesniedz Eiropas komisija, veikt attiecīgu balsojumu, tātad saskaņot balsojumu starp parlamentu un parlamentu padomi. Tātad tas bija viens lasījums, nebija nepieciešams trialogs un nebija nepieciešams samierināšanās. Tas nav nemaz tik sarežģīti izdarāms. Mēs um, tātad ievērosim šo termiņu līdz gada beigām. Nu, tāda ir situācija. Esam izstrādājuši tikšanos grafiku, laika grafiku starp uh, mūsu trim institūcijām. Un uh, manā līmenī ar uh, Mavrojānis kungu un uh, Levandevska kungu. Mēs uh, tiksimies jau nākam pirmdien, un būs arī vēl citas reizes, kad varēsim tikties, un sazināsimies, protams, arī pa telefonu un citiem modernās saziņas līdzekļiem. To gribēju pateikt. Vai kāds no referentiem grib kaut ko teikt, kaut ko piebilst? Pat komplimentu apārdiem. Neviens no referentiem neko negrib teikt. Labi. Vai ģenerāldirektora kungs grib vēl, vēlas kaut ko teikt, vai jūs mums varētu pateikt, kas notiek komisijas pusē, kā jūs vērtējat lietas no jūsu puses? Jā, paldies priekšsēdētāji. Es varbūt gribētu atgādināt vienu punktu, proti, ka budžeta uh, proje, grozījuma projekts numur 6, kas bija mūsu debažu uh, objekts, tas joprojām ir uz galda, un šobrīd ministru padomei ir jāpauž savs viedoklis par šo budžetu grozījumu projektu. Un mēs sekosim šim jautājumam. Tātad es atkārtoju, tas joprojām ir uz galda, un tas ir ļoti būtiski. Arī attiecībā uz parlamentu pozīciju. Un no komisijas puses mēs esam uh, zem liela spiediena attiecībā uz maksājumiem, kas mums ir jāveic, kas šobrīd attiecas uz uh, budžeta projektu. Jūs ļoti labi aprakstījāt situāciju. Komisija strādā, gatavo jaunu budžeta projektu 2013. gadam kuru vajadzētu pieņemt ap 23. novembri. Tas ir ļoti īsts termiņš, bet mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai viss būtu gatavs apmēram uz šo datumu. Tas nozīmē, kā jau jūs norādījāt, ka mums ir ļoti maz laika. Maz laika sarunām, panākt vienošanos, uh, lai varētu pieņemt uh, budžetu decembra plenārsesijā parlamentā. Patiesībā mums būs uh, tikai nedēļas, kas sekos pēc 23. novembra. Tātad viena uh, nedēļa mums būs tikai apmēram piecas darba dienas, lai vienotos. Kas attiecas uz darba metodi, Jūs arī eh, šeit ļoti labi apkopojāt situāciju. Tiešām ir būtiski, lai visas trīs institūcijas iespēju robežās sadarbojas eh, pēc iespējas ciešāk, respektējot citu pozīciju, protams. Bet eh, cik iespējams ir jācenšas atrisināt visi jautājumi. Uh, Un tāpat kā pirms diviem gadiem, tādā veidā mēs varēsim tad sagatavoties uh, noslēgt vienošanos. Tas ir tas priekšsēdētāja kungs, ko gribēju pateikt, papildus tam, ko jūs teicāt. Un no komisijas puses pilnīgi noteikti varat rēķināties ar mūsu aktīvu darbību, lai 2013. gada budžets eh, tiktu pieņemts laikā, lai izvairītos no tā murga un no tām negatīvajām sakām, kas eh, būtu, ja mēs pieņemtu 1.12. daļas. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Man ir pāris jautājumu, ko jums gribēju uzdot, bet gribēju izteikties vēl kolēģi Hartonga kungs lūdzu.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 Priekšsēdētāja kungs, kopīgi ar Šulca kungu jūs eh, dažos mēdījos paziņojāt, ka dažas dalība valsts atsakās no 9 miljārdu budžeta palielināšanas. Jā, tā ir taisnība, un tam ir arī labs iemesls. 7,2 miljārdi saistībām mums jārunā arī par fondiem un ERAF eh, e un eh, arī struktūra fondiem. Parlaments un komisija pieļāva divas lielas kļūdas. Pirmām kārtām uzņēmās pārāk daudz saistību, ņemot vērā dalību valstu spiedienu galvenokārt Austruma Eiropas un Dienvidē Eiropas dalībvalstu spiedienu, un otrām kārtām tās nevar samaksāt jau piestādītos rēķinus. Priekšsēdētāja kungs tieši šo iemeslu dēļ uh, sarunas ciet neveiksmi. Īstenībā tā nav dalībvalstu vaina, kas atsakās maksāt 9 miljārdus eiro. Nē, tā ir komisijas un Eiropas parlamenta vaina un nabaga pilsoņi tagad cieš, un viņi nezin, vai viņi varēs gada beigās savilkt kopā galus. Tādēļ es esmu ārkārtīgi apbērnāts par to, kā parlaments izturējās sarunās. Paldies! Bien, monsieur Hartong, il y a un point sur lequel. Hartong kungs, jā, nu šeit mums ir uh, punkts, kurā mūsu viedokļi nesaskan. Ar to arī lepojos. Salvadors vēlas uzreiz reaģēt šajā jautājumā. <coughs> en esta Comisión de Presupuestos. Paldies, priekšsēdētāji. Budžeta komitejā mēs, protams, cīnāmies ar daudzām problēmām, ir arī daudz viedokļu, kas mums nav paprātām, un es domāju, tieši Hartonga kunga viedoklis ir ārkārtīgi neatbilstošs. Lūdzu, atsauciet to, ko pateicāt. Ja mēs Hartung ne vēl pār. Hartung kungs nevēlas. Hartung kungs ir lepns, ka viņš nemaksā tos rēķinus, kurus paraksta. Viņš ir vienīgais šajā zālē, kurš ir šādā situācijā. Nu labi. Garan. Par šo pašu? Nē? Labi. Par citu jautājumu. Nu, vispirms Laslo Šurjans tad. Uh, thank you, Mr. Chairman. I should like to be more. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt, ka man vajadzētu uh, pateikt arī kādas labas ziņas, ņemot vērā to, cik drūms debats bija līdz šim uh, jāsaka, ka referenti nelūdz vārdu, līdz ar to var secināt, ka referenti atbalsta jūsu sacīto, un domāju, ka mums arī ir jāatbalsta referentus. man ir kāda milzīga problēma. Proti prezidentūras izturēšanās un tas, kādas metodas tika iz, mm, izmantotas darbā. Es nevaru jums pilnībā piekrist, ka tās ir dalība valstis, kas teica, ka tās nevar vairāk līdzekļu iemaksāt un ka tās patiešām ir vainojams sarunu iznākumā. Parlamentam bija ļoti skaidra pozīcija, jūs piekdien arī to ļoti labi izklāstījāt, un mēs sagatavošanās sēdē apstiprinājām parlamentu pozīciju. Bet kas notiek pēc tam? Pēkšņi padomē ir cita pozīcija. Un nav jau nekur rakstīts, ka viņi pieņems mūsu teikto. Un, ja ir jāsagatavo pozīcija, un ja šo pozīciju apšauba cits institūcijas, tad prezidentūrai ir jāizvēlas kāds cits variants, bet šāda varianta vienkārši nav. Padomē nebija balsošanas. Un bez skaidras pozīcijas parlam, eh, padomē uh, Eh, kas nav pretrunā mūsu pozīcijai. Tātad, ja padoms eh, pozīcija ir pilnīgi pretrunā mūsē, tad vēl varam mēģināt kaldināt kompromisus, bet ja padomē vispār nav pozīcijas, tad jau mēs kompromisus nevaram meklēt. Kāda tad ir problēma? Kas notiks nākamajos trilogos un sarunās? Ja šāda izturēšanās proti uh, nebalsošana padomē, pozīcijas trūkums padomē, ja šāda izturēšanās turpināsies, tad mēs problēmu nevarēsim atrisināt. Mums līdz ar to vajadzētu mēģināt padomāt, kādu vēstījumu mēs raidām ārpusē. Varbūt vajadzētu paust kādu paziņojumu, eh, lai mēs varētu apstiprināt, ka esam gatavi at atrisināt šīs problēmas. Nav nekādu šaubu, ka 9 miljārdi ir jāsamaksā. Mēs, protams, varam uh, diskutēt, kad un cik daļās tos samaksāt, bet šaubu jau nav, ka tie ir jāsamaksā. Tie nav papildus izdevumi. Mēs jau pirms gada vienojāmies, ka ar šo naudu nepietiks. Un ja kāds nesaprot, kāds ir atšķirības starp saistībām un maksājumiem, viņš nebūs pārsteigts, ka bieži vien ar maksājumiem nepietiek, lai sektu saistības. Un tad ir paziņojums, ka padome un parlaments maksās nenomaksātās saistības. Protams, mēs varam diskutēt par to, kādā veidā nomaksāt saistības. Mums ir jābūt pietiekam elastīgiem, lai varētu meklēt labākos tehniskos risinājumus, un ir jāsaprot, ka nauda ir jāsamaksā. Priekšsēdētāji kungs. Jūs esat ļoti talantīgs. Jums ar savu talantu ir jāmēģina kompensēt eh, prezidentūras nesošie talanti. Nu, personīgi paldies, eh, Lašlā. Eh, politiski es jums nepiekrītu jūsu vērtējumam. Kīpras prezidentūra tiešām ir centusies, un mums vēl būs vajadzīga tās palīdzība. Jorans Ferms. Uh, uh, uh, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos arī nedaudz papildināt Lāšlo teikto. Viņš runāja par šī konflikta būtību. Es esmu piedalījies jau 11 sarunās par budžetu, nu pat to pārbaudīju, un neko tādu līdz šim neesmu piedzīvojis. Tas patiešām ir kas unikāls, un situācija ir ļoti dīvaina. Kā jau Lašlo teica, padomi jau no paša sākuma pieprasīja zemu maksājumu līmeni kā priekšnosacījumu, lai varētu vispār vienoties par 2012. Eh, gada budžetu. Viņi pieņēma augstāku saistību līmeni, bet uh, zemāks uh, maksājuma līmenis bija galvenais priekšnosacījums. Mēs jau no paša sākuma teicām, uh, ka mēs zinām, kā tas izvērtīsies. Beigu beigās mēs panākums negūsim. Visbeidzot, mēs lūdzam, lai padomu piekrīt kopīgajam paziņojumam. Un labi, ja ir eh, nepareiz aprēķini, nu tad uh, komisijai ir jāpiedāvā grozījumi. Mēs jau no paša sākuma paredzējām, kas notiks, un tieši tā tas arī notika. Desmit sarunas par budžetu, kurās piedalījos līdz šim, uh, Maksājumus mēs toreiz aplūkojam kā automātiski tehnisku saistību iznākumu. Ja ir noteiktas saistības, jūs parakstāt tādu kā līgumu, ir konkursu procedūra, uh, un jūs esat uzņēmis legālas saistības nomaksāt rēķinu. Piemēram, ja jūs ceļat māju, eh, jūs pieņemat darbā celtniekus, viņi ceļos māju, un pēc tam jūs pasakāt, vai, vai, vai atvainojos, man vairs nav naudas, ko jums samaksāt. Nu tā taču tas nenotiek, un tad viņi var vērsties pret jums tiesā. Nu, tāda situācija tagad ir ar 2013. gada budžetu. Ja dalība valsts vēlas samazināt budžetu, uzskatot, ka Eiropas Savienība Savienības budžets ir par lielu, tad tas ir jādara saru, vedot sarunas par DFS un uh, par saistībām. Jo saistības ir tāds kā signāls, kas uh, mudina mums doties uz priekšu un uh, veikt maksājumus. Ja dalība valstis vēlas samazināt budžetu, tad tām ir jāuzbruk saistībām, eh, nevis maksājumiem. Un, protams, ir jāuzdod jautājums arī komisijai, vai viņa ar mums ir viensprātis. Bet es esmu patiesi noraizējies, ka pat atrisinot situāciju ar budžeta eh, sesto grozījumu, mēs 2013. gadā pieredzēsim to pašu problēmu. Uh, Komisija vēlas samazināt arī 2013. gada budžeta maksājumus. Par to mums noteikti ir jādiskutē. E, mēs vēl neesam iepazinušies ar kompromisu priekšlikumu. Es nezinu, varbūt tas kaut kur šeit ir ielikts mapīties, bet komisija mums nekādu kompromisu nav piedāvājusi. Es domāju, īstenībā saistības 2016. gadam ir piedāvāts arī pārāk zemas. Mēs nevēlamies 2013. gadā pieredzēt to pašu. Nu, varbūt, ka komisija varētu mums kaut ko pateikt. Papildus sastajam budžeta grozījumam 2012. un 2013. gadam. Tas patiešām būtu vērtīgi. Merci, Göran. Paldies, Joran. Eider. Thank you. Gracias, presidente. La verdad que... Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka mēs tagad visi atrodamies tādā kā zinātniskās fantastikas filmā. Mums taču ir dalību valstīm jāpaskaidro, ka ir jānomaksā rēķini, izrakstītie rēķini, bet man nekad uh, nebūtu nācis prātā, ka mums dalību valstīm ir jāpaskaidro, ka ir saistības, un ja tās ir uzņēmušās saistības uh, konkrētu projektu, programmu uh, īstenošanai, tad mums beigās, kā parlamentam, ir jāpaskaidro, kādēļ rēķini ir jānomaksā. Nu, tas šķiet absurdi. Es Domāju, ka šī, gada, šī mēneša laikā mums nāksies vienkārši eh, strādāt izmisīgi, ļoti ātri, un pēdējo trīs gadu laikā mums visu laiku bija grūti atrast vienošanās, un galu galā mēs varējām uh, sagaidīt jaunu priekšlikumu no komisijas, un mums izdevās uh, strādāt visai nāski, bet tagad situācija ir grozījusies mēs nesam tā normāli debatējuši par 2013. gada budžetu, jo mēs vēlējāmies, lai komisija vienojas par uh, budžetu sasto grozījumu. Tā tad mums nav nekādas jēgas uh, diskutēt par nākamā gada budžetu, ja neesam vienojušies par šī gada finansējumu. Es patiešām ceru, ka mēs varēsim kaut ko panākt un uh, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai tas patiešām realizētos. Es gribēju tikai atkārtot parlamenta pozīciju. Tā joprojām nav mainījusies. un arī eh, nesam eh, mainījuši savus domas par komisijas priekšlikumu. Ja mēs runājam par maksājumu apropriācijām, nav nekādu jaunu prognožu un eh, joprojām nav nekādu uh, jaunu plānu attiecībā uz sarunām. Maksājumiem ir jābūt tādā pašā līmenī. Visbeidzot. Iepazīstoties ar eh, pagājušu piekdienu izdoto dokumentu pēc uh, samierināšanās komitejas, uh, bija samazināts maksājumu līmenis. Mēs atceramies, bija grozīts uh, maksājuma līmenis, tātad papildus 2,4 miljardi, bet uh, maksājumi tika pārtraukti un tika runāts, ka tie ir jāpārnes uz nākamā gada budžetu. Mēs nevēlamies uh, visu laiku iesaistīties kaut kādās diskusijās. Mums ir uh, jāstāv savās pozīcijās stingri un komisijai ir jās, jāapstiprina, ka maksājuma līmenim ir jāsaglabājas uh, esošajā augstumā. Tas nevar būt zemāks kā 2012. gada skaitļi. Un mums ir jāņem vērā aprēķini, ka 2012. gada maksājumi bija jānolīdzina. Ņemot vērā pašreizējo priekšlikumu, mēs nevaram tam piekrist. Un tad. Tād... Eh, šīs slavenās rakstiskās vienošanās un rakstiskie paskaidrojumi. Nu jā, tā arī ir tāda zinātniskās fantastikas filma. Mums taču ir jāievēro likumi un, eh, nu, un ievērot, jāievēro vienošanās ar citām institūcijām un uh, ja mēs parakstām kādu vienošanos, kurā tiek teikts, ka padome izpētīs situāciju, uh, vai patiešām ir nepieciešams uh, grozīt budžetu, ja mums nav pietiekam daudz līdzekļu visam gadam, uh, tad mums atkal vajadzēs pieņemt nākamā gada beigās kārtējos budžeta grozījumus. Ņemot vērā to, ko esam pieredzējuši šogad un to, ka padomu joprojām nepiekrīt pieņemt budžeta grozījumus, es pat tiešām šaubos, vai nākamgad mēs pieredzēsim ko saulaināku. Patiešām neusticos tam. Tas ir ļoti svarīgas debatas, ļoti daudz ir pieteikušies izteikties. Lūdzu, esiet pēc iespējas īsāk, precīzāk, neatkārtosim visus uh, Uh, argumentus, ko mēs uh, teicām jau samierināšanās sēdē. Mēs zinām, kāda ir mūsu argumenta un kādas mūsu pozīcijas, tāpēc lūdzu ļoti īsi. Andrēsens kundze. Thank you, Chair. Paldies, prieksēdētāji kungs. Kaut arī es piekrītu, ka tas, ko esam apņēmušies, ir jāapmaksā. Neviena organizācija pasaulē pirms, pirms, vispirms apmaksājot savus rēķinus, uh, pārliecinās, ka tie pakalpojumi un tie projekti, par kuriem tiks maksās, ir tikuši izpildīti. Šajā gadījumā mēs neesam tik pārliecināti, jo Rēķini ir sagatavoti, tos ir iesniegušas valsts attiecīgās ministrijas, ja, lai nodrošinātu to naudu, kura, bija, kura šiem projektiem bija paredzēta DFS. Jā, protams, mums ir jāatmaksā rēķini, ja šie rēķini balstās uz reāli izpildītu darbu, bet šobrīd nav pierādījumu, ka tie rēķini, kur mums ir iesniegt apmaksai, ir, tiem ir segums. Protams, ka mums vienmēr būs kāds, kas prasīs naudu, bet es neredzu nevienā dalību valstī, kurš vēlētos eh, redzēt lielāku finansējumu no Eiropas Savienības. Uh, Protams, daudz cilvēku šobrīd cieš no taupības pasākumiem. Paskatīsimies kaut vai uz Spāniju. Ir cilvēki, kur, izra, kur izdara pašnāvību izlicot pa logu, tad, kad viņus izmet no dzīvokļa. Lamasūrkungs, vai jums liekas, ka, cilvēkus, ka šos cilvēkus interesē Erasmus programma? Galīgi nē. Viņiem ir daudz smagāki jautājumi dzīvē risināmi. Jā, mēs esam tagad uztraukušies vai vismaz tēlojam, ka mums ir vajadzīga šī nauda, bet eh, dalību valstīm šī mūsu nauda, dalību valstīs tā tiks izmantot savu mērķu sasniegšanai. Paldies! Uh, Madame Andrēsen. Andrēsens kundze, šajā zālē ir cilvēki, kuri ir kvalificēti, eh, kvalificētāk nekā es vai jūs runāt Spānijas vārdā dažas valstis, uh, tā skaitā jūsu valsts, uh, atsakās maksāt uh, vairāk kā miljardu eiro Spānijai. Tātad apvienotā karalīste neapšauba realitāti. Itālijai viens miljārds 880 miljoni uh, Polijai 1 miljārds 680 miljoni, kas Eiropas Savienībai ir jākompensē Polijai. Tātad, nu, citi uh, teiks, ka tās nav nopietnas valstis, klubu medvalstis teiks, bet uh, Vācijas Federatīvā republika 868 uh, miljonu eiro Eiropas komisija ir jākompensē Vācijai. Uh, Un es jau divreiz rakstīju ministriem. Ministri bija klāt, nevis budžeta nodaļas vadītāji, ministri par šiem deviņiem miljārdiem. Es prasīju, vai kāds apšauba šīs šos eh, rēķinus. Neviens to nedarīja. Un pagājuši gadu arī neviens neapšaubīja šos rēķinus. Tas nozīmē, Andresans kundze, ka kur mēs atrodamies? Tas, kas šogad norā, notiek, Neskatoties uz progresu, ko mēs esam panākuši attiecībā uz uh, rēķinu uh, patiesuma pārbaudi, mums ir procedūras problēma, kas nav atrisināta. Un tas ir arī jāiekļauj mūsu galīgajā nolīgumā vienošanās, un par to mums ir jādiskutē ar komisiju, un par to runājam arī ar koordinātoriem Sidoniju. Indeed, the... Jā, tiešām samierināšanās pieredze gan piekdien, gan arī otrdien bija liela vilšanās mums daudziem. Galvenokārt tāpēc, ka mēs nevaram saredzēt konkrētus priekšlikumus no padomas puses, patiesībā nekādus. Mēs piedalījāmies sarunās, bet eh, sarunas patiesībā nenotika, jo padomas nevarēja piedāvāt neko, nekādu veidu nostāju. Mēs e, balstījāmies tikai uz minējumiem un neuzskat, ka tas ir pareizais veids, kā strādāt. Vēlētos vēlreiz uzteikt e, prieksēdētāju centienus un divu referentu centienus, kur mēģināja pamudināt padomi un vēl otrdien vakarā jūs to darījāt. Es to apsveicu, bet, e, ja es pareizi sapratu, tad padomu uz jūsu centieniem neatbildēja. Jūs izskaidrojāt savu nostāju, bet padome ja es pareizi sapratu, padomas nostāja nebija, to nebija atbalstījis eh, kvalificētais vairākums. Tātad dialogu, par dialogu mēs to nevaram saukt. Mums bija jāmin, ko padomu vēlējās. Līdz ar to pati procedūra un darbības veids man ir nepieņemams. Man ir vairāk konkrēti jautājumi, kurus vēlētos šeit uzdot. Daļai arī komisijai, tātad, kas notiks šobrīd? Mēs eh, ļoti daudz šobrīd uzmanību vēršam uz budžeta grozēju, uz sasto budžeta grozējumu un uz to, ko darīt ar 13. gadu. Tā arī ir jāstrādā, to jau pieminēja pārējie deputāti, un tomēr viens jautājums, par ko vajadzētu atcerēties, situācija, kāda esam nonākuši, ir izveidojusies tāpēc, ka daudzi, sauksim tos par eiroskeptiķiem vai vienkārši par skeptiķiem, uh, Šie skeptiķi nevar, nevar iedomāties, ka Eiropas Savienības īstenotās programmas tik labi darbojās. Budžets tām ir ticis atvēlēts jau gadu desmitiem. Un eh, tas, ka mums naudas vienmēr ir bijis mazāk nekā apņemšanās, vienmēr bija pamatots ar domu un apziņu, ka programmas nedarbosies pietiekami labi, bet pēdējo 3-4 gadu laikā mēs dzīvojam tādā situācijā, kurā mēs nebijām gatavi, proti daudz dalību valsts nespēja mentāli aptvert domu, ka Eiropas Savienības īstenotās programmas darbojās ļoti veiksmīgi un eh, programmas naudu ļoti labi novirz tālāk un izmanto. Līdz ar to mums nav paredzēts šai jaunajai realitātei pietiekam lielas naudas summas, un tā ir patreizējā realitāte. Zināmā mērā mums ir jāpraugās no jauna skatu punkta, mums ir jāsaprot šī jaunā realitāte, proti, ka Eiropas Savienības programmas darbojās. Pēc manām domām, protams, mums ir jātiek galā ar 12. gada nesamaksātajām naudām, un tomēr ir jāatcerās, ka mums tagad ir jāstrādā pie 13. gada budžeta. Un eh, tas arī būs mans konkrētais jautājums komisijai. Pirms mēs strādājam un saņemam jauno budžeta priekšlikumu 13. gadam, varbūt, ka referentiem vajadzētu šo 13. gada jauno budžeta projektu uh, uztaisīt pēc iespējas realistiskāku, lai šāda situācija, kāda ir šobrīd, neatkārtotos precīzi pēc gada, 13. gada oktobrī, novembrī. Un e, šeit vēlētos uzdot konkrētu jautājumu atkar komisijai par e, to septembrī, oktobrī mums bija tā saucamais globālais transfers. Un tagad es vēlētos pajautāt komisijai. Uh, lielākā daļa no nesamaksātajiem pārtrauktajiem maksājumiem, kuri tika izmantot kā maksājuma kredīti, tās nebija programmas, kuras veiksmīgi nedarbojās. Tie vienkārši bija maksājumi, kuri bija nokavēti. Un tad mans jautājums, vai tas ir iesaistīts nākamā gada budžetā, vai tas tiks atlikts uz mūžīgiem laikiem? Protams, ka tam būs varbūt nepieciešama detalizētāka risinājuma, un tomēr būs prasība pēc maksājuma pabeigšanas, un tas būs vēlākais pavasarī vasarā. Un vēlētos pajautāt komisēju, ko jūs darīsiet. Un pēdējā piezīme. Nezinu, cik tālu mēs diskusijās varam doties, runājot par šo priekšlikumu, kurš mums tika piedāvāts kā kompromisa priekšlikums. Komisija to par tādu bija nosaukusi. Jebkurā gadījumā šis dokuments, tā ideja un pamatdoma tas, ka budžets tiks izmainīts 13. gada sākumā, ir tikpat kā nenovēršami. Un man ir jautājums, vai tā mums vajadzētu rīkoties, vai tas ir pieņemams risinājums, dzīvotspējīgs risinājums. Labojiet, ja man nav taisnība, un tomēr diez vai mēs tā, diez vai parasti budžets tiek mainīts vai pagrozīts un pieregulēts jau gada sākumā. Protams, ka ir iespēja finansējumu no viena posteņa pārvirzīt uz otru, tad to vajadzētu darīt. Un jautājums komisijai, kuri būs Eiropas Savienības vājākie posmi, no kurienes jūs paņemsiet naudu 13. gada sākumā, lai samaksātu šiem te vājajiem posmiem? Iespējams, ka tā nemaz nenotiks, jo šāds budžeta priekšlikums nemaz nebūs iespējams to īstenot. Jā. Paldies, Sidonija. Lielisks jautājums, ļoti precīzs. Godmaņa kungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Mēģināšu runāt īsi, bet neesmu pārliecināts, ka man izdosies. Vispirmām kārtām esmu pārliecināts, ka šobrīd mēs dzīvojam situācijā, kurā budžets, ko mēs pieņēmām 12. gada decembrī, mēs vispār neredzējām krīzi. Un problēma ir tāda, ka krīze ir ietekmējusi mūs daudz spēcīgāk nekā mēs to saga ne sagaidājām. Normālā dalība valstī situācijai pasliktinoties budžets tiek pieregulēts, un šobrīd mēs to mēģinām. Mums ir vairākums vai mazākums, katru gadu zinām maksājumi tiek apcirpti, un tomēr tagad mēs runājam par septiņu gadu budžetu, un dalību valstīs normāli šāda situācija neparādās. Uh, Iespējams, ka nākamajos septiņos gados būs vēl viena krīze, cita krīze, un mums ir jābūt mehānismam, kā no tā tikt ārā. Izskatās, ka šobrīd mums ir izveidojies mehānisms, ar kura palīdzību mēs varam izmainīt katra gada budžetu un nevis septiņu gada budžetu. Visbeidzot, protams, ka mums ir jāaiziet uz kompromisiem. Šeit visiem priekšā mums ir dokumenti. Kohēzijas fondos vēl ir jāizmaksā 9 miljārdi, un naudas mums ir tikai 3. 6 miljārdi atšķirība. Ko mēs darīsim ar šiem rēķiniem? Lauka attīstības programmā no 3 miljārdiem tikai 2 miljārdi būs pieejami, tātad 37% nebūs pieejami komisijai, ko maksāt. Šo iemeslu dēļ, ja tā ir taisnība, ka vienā brīdī mums vajadzēs vienoties par 1,4 miljardiem, ka šie 1,4 miljārdi tiks atņemti no budžeta grozījuma. Redzēsim, vai tā būs padomas nostāja. Es gribētu, lai komisija to uzzina pēc iespējas ātrāk. Un gala beigās mēs varam novērot interesantu procesu. Mēs visu novirzīsim uz daudzgadu finanses schēmu un gala beigās mēs maksāsim tikai parādus. Uh, Labā ziņa ir tāda, ka kohēzijas un lauku attīstības projekti tajos cietušo nav tik daudz, jo dalību valsts par to maksā. Jo, protams, ka labuma guvējiem ir jāmaksā, vai Eiropa uz dalību valstīm šo naudu tālāk nodod vai nē jo, piemēram, ja dalību valstī pieaug budžeta deficīts, tas nozīmē, ka dalību valsts mazāk iemaksā Eiropas Savienības budžetā un izveidojas aburtais loks. Vēlētos ierosināt komisijai vienu priekšlikumu paraugoties ļoti niansēti uz, budžet, uz šīm budžeta izmaiņām, mēs runājam par konkurētspēju un uz konverģenci bet eh, man nav skaidrs, kāpēc nauda ir tikusi samazināta konverģences nolūkiem, jo ir reģioni, kur ir stipri nabadzīgāk par vidējo. Un eh, padomas ģenerālsekretariāts to vēlējās iekļaut DFS runa iet par eh, samazinājumu par 37%, bet tas ir cits jautājums. Tātad es vēlētos griezties pie prieksēdētāja un pamudināt vienoties par kompromisu. Es e, nezinu, kas notiks, ja mēs par to nevienosimies, vai tad tas tiks nodots tiesai. Jautājums jau nav par šiem 1,4 miljardiem. Protams, e, es nāku no valsts, kur ir priecīgi saņemt jau kādu naudu no Eiropas Savienības, un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi vienoties par kompromisu. Jo, ja mums nebūs kompromiss, tad gala beigās neviens neko nesaņems un maksā nenotiks. Paldies, eh, Horana Hauho. Gracias. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve porque. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es tiešām runāšu īsi. Saprotu, ka laika mums nav daudz, un mēs jau esam runājuši ārkārtīgi daudz un dziļi par šiem jautājumiem. Vispirmām kārtām domāju, ka man ir noteikti jāatbild Andrēsens kundzei. Uh, Es biju ārkārtīgi pārsteigts, jo es nezinu, kāds bija Andrēsens kundzes teiktā nolūks. Izskatās, ka Andrēsens kundze runā par viltotiem rēķiniem, par Spānijas administrāciju vai citu valstu administrācijām, kuras nedara savu darbu. Ja mēs runāsim šādos terminos, tad mēs esam uz ļoti slidenu ledus. Jūs eh, pieminējāt vienu traģēdiju, kas notika Spānijā. Kāpēc tas vispār šeit ir pacēlies? Es nezinu, vai ar šo personīgo traģēdiju mums vajadzētu nomēlnot tās prasības, kas tiek izvirzītas Eiropas Savienības budžetam. Andrēsens kundze, jums ir jāskatās patiesībai acīs, un jums ir jāgodina tie un jāciena tie, kur ir cietuši. Jūs nedrīkstat šeit atkārtot pieminēt traģēdijas. Nav nekāda nav nekādas aizdomas par to, ka Eiropas Savienībai iesniegtie rēķini ir nepamatoti. Nākamais - prieksēdētāja kungs. Par Erasmus programmu šeit tika pieminēts, bet ne par to - prieksēdētāja kungs. Protams, ka jums ir jāsamek, jāmeklē risinājums, un tas arī jārod. Un tomēr saprotu, ka padomē nav vienprātības, nav vienprātības arī starp institūcijām. Uh, Un eh, tas, ka šobrīd padomē ir tik ārkārtīgi dalīta viedokļa, tas jau mums galīgi nepalīdz. Mums ir jāmēģina rast risinājums, bet kā mēs, cita institūcija, varam rast risinājumu padomē, Jā, ir maksājuma problēma. Nav problēma saistību ziņā, ir problēma maksājumu ziņā. Saistības ir virtuāla tēma, maksājumi ļoti, ļoti tehniska un fiziska. Varbūt, ka mēs varam mazliet pamudināt padomi vienoties par kaut ko, lai mēs beidzot varam vienoties. Paldies, Jānis Mulders. Thanks, uh, chair, very... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī runāšu īsi. Es domāju, ka risinājuma pamats ir budžeta grozījums. Pagājušajā gadā mēs vienojāmies, ka komisija nāks klajā, ja būs nepieciešams ar jauniem skaitļiem, un padomu un parlaments tos savukārt izskatīs un mēģinās vienoties. Šobrīd mēs neesam vadījušies pēc šādas procedūras. Es domāju, ka padomē ir jāpieturās pie tā, ko tā apņēmās pagājušajā gadā, un mums tas viņiem ir jāatgādina. Sastais gro grozītais budžets. Mums ir jāatgādina, ka padomē par to ir jāvienojās. Protams, ka ir jāparedz konkrēta maksājuma summa katru gadu, bet eh, gala beigās mums eh, būs tāda pati procedūra, kādu mēs piemērojām jau 12. gadā, un tas būs arī sestajam grozītajam budžetam. Paldies, dārgie kolēģi! Es uh, piebildīšu dažus komentārus. Mums ir neliela problēma saistībā ar organizāciju. Ar referentu. Giovanni, Franceska. Es saprotu, ka jūs esat paredzējuši darba sanāksmi ar komisiju un padomi tagad. Tā pašā laikā mums ir jābalso tagad. Piedāvāju tagad ķerties pie balsošanas. Nobalsosim par piekto budžeta grozījumu projektu ņemot vērā, cik tas ir svarīgs jums kā referentiem, un pēc, varbūt tad jūs varēsiet izvēlēties, vai palikt šeit balsot, vai arī doties uz savu sanāksmi, ņemot vērā, ka mēs dzīvo, strādājam šeit kā House of Commons, tātad eh, ir labējo kreiso deputātu, un tad mēs varam balsot bez uh, viņiem diviem. Vai jūs piekrītat? Labi. Tad noslēgumā vienkārši gribētu pateikties tiem, kuri izteicās šajās debatēs. Tagad es vēršos pie ģenerāldirektora kunga. Tā kā jūs mums apstiprinājāt, komisija tagad strādās pie jaunā budžeta projekta. Mūsu visu interesēs ir eh, panākt tādu rezultātu kā pirms diviem gadiem tātad sagatavot eh, tādu budžetu projektu, kuru visi var pieņemt, jau laicīgi saskaņot viedokļus. Tātad eh, paši saglabāsim savas institucionālās atbildības, bet ir virkne eh, priekšlikumu, ko komisija nevar izteikt, vai arī uzskat, ka tai ir tie jāizsaka pat, ja tā zina, ka neviens viņu neatbalstīs. bet mums e, tas ir jāzina laicīgi, lai varētu paredzēt, kādas būs sekas starp padomu un parlamentu, lai e, nodrošinātu to, kas tas nekavēs notikumu gaitu. Gribēju jums pateikt, ka parlamentam, to jau teicu pirmdienas trialogu sanāksmē, un pateikšu to tagad publiski budžeta komitejā Šīs darba dokuments, ko komisija iesniedz ar mm, kompromisu pagājušās piekdienas vakarā, tas ir dokuments, kas mums ir uh, darba pamats. To mēs pieņemam kā sava darba pamatu. Mēs pieņemam visu, bet uh, to mēs ņemam kā pamatu mūsu darbām. Es nezinu, ko padomu domā par šo dokumentu, bet mēs to ņemam kā darba pamatu. Tātad, ja jūs sākat no jauna budžeta projektu izstrādi, balstoties uz šo eh, dokumentu, tad tas mums ir pilnīgi pieņemami. Bet, ja šis dokuments tiek ņemts par darba pamatu, tad uh, priekšnosacījums, protams, ir uh, tāds, ka komisija arī to ņem par savu darbu pamatu, nevis strādā balstoties uz savu sākotnējo budžetu projektu, jo jāņem vērā, ka sākotnējais komisijas budžeta projekts tika izstrādāts, bet pa to ir pagājis ilgs laiks, ir parlamenta padomas grozījumu un ir arī sarunu rezultāts. Tas jāņem vērā. Uh, Es komisijai gribētu arī uzsvērt, ka pašā komisijā nevajadzētu būt nekādām šaubām par uh, uh, to, ko mēs šeit vienkāršā valodā saucam par rēķiniem, par to vērtējumu. Un ja ir kaut kādas uh, modifikācijas attiecībā uz uh, sesto budžeta grozījumu projektu, uh, tad uh, tam vajadzētu drīzāk iet paaugstinājumu virzienā, jo 9 miljārdi bija tas vērtējums, kas uh, tika izteikts pirms vairākām nedēļām, un tagad vēl ir ienākušies rēķini. Tagad par uh, padomu. Paldies padomas prezidentūrai, ka tā šeit ir pārstāvēta. Kā to teica Žonžāna kungs, Sastais budžeta grozījuma projekts eh, vispirms ir jāizskata padomē. Eh, tā to var pieņemt vai noraidīt, bet ir jānodrošina, lai no šīs puses eh, nebūtu nekāda kavēšana, lai tas nekavētu visu šo procesu, lai tiklīdz mums būtu būs politiskā vienošanās, lai varētu balsot par visu pakotni un par 2013. gadu budžetu. Un es gribētu teikt budžeta komitejai, klātesot padomēji, arī kaut ko, ko Kipras prezidentūra zina un kas arī tāpat kā mēs no tā cieš. Šajā jautājumā mums ir problēma, kas nav politiska, kas uh, nav tehniska problēma, novērtējot rēķinu kopējo apjomu ko komisija un padome vēl pagājuši gadu noraidīja, tātad kā tas bija pagājuši gadu, bet mums ir problēma, kas sākotnēji bija tehniska problēma, bet kas var kļūt par milzīgu politisku problēmu starp dalību valstīm. Mums ir da problēma starp dalību valstīm. Ar zināmām dalību valstīm, kas neapšauba, uh, skaitļus, komisija tos ir pārbaudījusi, bet kas tomēr uzskata, ka uh, dažām valstīm šķiet, ka rēķinu ir par daudz. Ka no dažām valstīm rēķinu ir par daudz. Tātad, un tā ir situācija, kas nav pieņemama. Tā nav pieņemama situācija. Un uh, ko mēs cenšamies šeit uh, panākt? Mēs nevēlamies nostādīt dalībvalstis vienu pret otru, bet mēs gribam brīdināt, ka ja blokāda turpināsies, tad es darīšu to, ko līdz šim negribēju darīt, proti teikšu, šī un šī dalībvalsts atsakās maksāt tik un tik konkrētai citai dalībvalstī. Tā ir šodienas realitāte. Un tātad mums ir šeit no šīs situācijas jāizdara tri, divi praktiski secinājumi. Ne pirmā, ne otrā valstu kategorija nevarēs pieņemt šo situāciju. Šeit ir jāizdara divi secinājumi. Plašsaziņas līdzekļos, tad, kad būsim raduši uh, politisko vienošanos, Mums tā tad ir jāuzlabo sava procedūra, um, jāuzlabo um, rēķinu apstiprināšanas procedūra, kas būtu pilnīgi neapšaubām visās valstīs, arī valstīs, kuras uzskata sev par nopiekāpām nekā citas un kuras pašas nevar pārbaudīt savus rēķinus savā valstī. Es runāju par savu valsti. Zinu arī citas, bet nu tās neminēšu. Tās visas ir uh, Eiropas dienvidos. Uh, Un otrais secinājums, eh, tas ir attiecībā uz sarunām par DFS. Eh, Eiropas budžets ir jāfinansē ar pašu resursiem, jo tiklīdz mēs eh, esam saskārušies ar nacionālo finansējumu, tad tas nedarbojas. Dažām valstīm vajadzīga palīdzība un attiecībā pret maksātāju valstu pilsoņiem Šeit situācija var ļoti sāsināties, var rasties nacionāla opozīcija. Piedāvāju noslēgt šīs debates. Ģenerāldirektora kungs, vai jūs vēlties uh, sniegt kaut kādas atbildes uz deputātu uzdotiem jautājumiem? Sidonija un citi uzdeva jautājumus. Très, très brièvement, président. Ļoti īsi priekšsādātāja kungs bija jautājums no Jorana Ferma. Uh, par 2013. gada situāciju salīdzinājumu ar 12. gadu. Es šeit varu atkārtot tikai to, ko mēs e, iekļāvām mūsu budžeta projekta ievadā. Es, mēs skaidrojām, ka mūsu prasības 138 miljārdi apropriācijām maksājumiem uh, bija pieņemot, ka tas ir eh, apstiprināts, ka, ka maksājumi ir apstiprināti. Jūs labāk vēl pazīstat situāciju nekā es, jūs droši vien varēsiet izdarīt tos pašus secinājumus kā es. Kas attiecas uz eh, Sidonijas jautājumu par eh, globālo pārvietojumu, jeb transferu. Nē, šeit nav runa vienkārši par atlikšanu, protams Mums bija paredzēts zināms apropriācijā apjoms, tas netika pilnībā izmantots. Eh, to tad var izmantot vēlāk, bet ja ir par maz līdzekļu, eh, tātad tagad mums ir, ka mums ir vairāk pieprasījumu nekā paredzēts. Un tas ir kaut kas eh, tāds, tas ir tāds mehānisms, kas savstarpēji izlīdzinās. Tātad zinām izdevumi uh, tiek atlikti, bet cits savukārt tiek eh, kompensēta agrāk. Tātad ir zināms līdzsvars, un es gribētu šeit teikt, ka globālais pārvietojums tika pieņemts automātiski. No otrdienas uz trešdienas nāk, eh, naktī no otrdienas uz trešdienu, tad, kad iestājās šīs termiņa beigas, eh, jo padome to nenoraidīja. Tātad tas faktiski uh, notika. Kas attiecas uz uh, jautājumu par iespējamu budžeta grozējumu projektu nākamā gada sākumā un par to, kādi te varētu būt vājie elementi, nevar jums to pateikt. A priori komisijas uh, pusē mēs veidojam budžetu balstoties uz to informāciju, kas mums ir iesniegta no tehniskiem ģenerāldirektorātiem un no dalību valstīm. Protams, ir vājie punkti, kurus es varētu, tāpat kā jūs, identificēt uzreiz. Tas ir tas, ko, kur padomi ir samazinājusi finansējumu, kur maksājuma apropriācijas ir samazināts. Mēs, protams, varam iedomāties, ka tur tie būs vājie punkti. Uh, jo mēs eh, vadījāmies pēc hipotēzes, ka šīs maksājuma apropriācijas eh, tiks izmantotas. Priekšsēdētāji kungs, tas ir tas, ko varēja pateikt atbildot uz jautājumiem. Paldies! Labi, paldies! Tagad piedāvāju pāriet pie balsošanas un eh, referenti lūdzu sākt ar 11. darbkārtības punktu, kas ir piektais budžeta grozījuma projekts, un tajā pašā balsojumā balsot par budžeta grozījumiem, eh, kas ir nepieciešami, lai eh, kompensētu, izmaksātu kompensācijas eh, zemstrītas upuriem. Tātad tas ir Frančeskas uh, uh, ziņojums. Kurš par? Paldies. Pret. Divi. Atturas. Paldies. Zemstrīces upuri uh, ļoti novērtē atbalstu. Apsveicu referenti. Un balstoties uz uh, referentu uzstāju, mēs vismaz šos uh, līdzekļus esam varējuši izmantot. Ir Frančeskas pārvietojums 23. punktā. Frančeska, vūlin... Frančeska, jūs vēlaties īsi mums to stādīt priekšā? Si tratta di stanziamenti collegati al fondo di globalizzazione. Mēs šeit runājam par līdzekļiem, kas ir paredzēti Eiropas globalizācijas fondam, bet šodien vēl balsot nevaram, jo tie ir saistīti ar sesto budžeta grozījumu. Mēs nevaram apstiprināt maksājumus, nevaram balsot. Sisā, miro. Jā, bet ir trīs citi pārvietojumi - 36, 37, 38. On, a, on avait prévu trois autres. Mums ir paredzēti vēl 36, 37 un 38 pārvietojums. Vai jūs vēlaties, lai mēs tos atliekam, vai mēs varam tos atlikt? Très bien. Donc, euh, sur ces virements, Madame la rapporteure. Par šiem pārvietojumiem, referents kundze. In realtà il 36, il 37 e il 38 non riguardano il fondo di 36, 37, 38 attiecas uz citiem pārmesumiem. Jā, par tiem varam balsot, ja nav iebildumu. En blok. Tātad blokā balsosim par 36, 37 un 38 pārvietojumu. Kurš par? Paldies. Pret divi pret, atturas, viens atturas. Pāskas kungs. Paldies, pieņemts. Je libère les rapporteurs. Atbrīvoju referentus, bet es, protams, viņus nedzenu ārā. Tātad, tagad varam ķerties pie balsošanas. Atkal mums vairs nav jābalso par globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanas dažiem punktiem, jo, kā teica mūsu referent, tā kā nav pieņemts sastais budžeta grozījums, nevaram atbrīvot šos līdzekļus. Tātad balsosim par 20. punktu, kas ir mūsu uh, referenta Stavra Kākis kunga atzinums par Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Visiem ir balsošanas saraksti, Stavrakakis ziņojums. Vai visiem ir balsošanas kartes? Man nav līdz savējā. <laughs> Voilà. <laughs> Bien. Ah, Bien. Alors, on va essayer de voter à main levée. Mēģināsim balsot paceļot roku. Ja nē, nu tad es būšu zaudētājs. Uh, Vai varam balsot par sesto un uh, septīto, nē, septīto un astoto? Kurš par? Pret? Divi pret atturas? Viens atturas. Paldies. Pieņemti. 25. grozījums. Valians kundz par? Referents par? Aha. Kurš pret? Atturas? Nu, pārbaudīsim. Voilà, le vote, le vote est... Beidzam balsot. Beidzam balsot. 13 par, 14 pret. Es balsoju pret, bet nu katrā ziņā pat bez manis ir vairākums pret. Jūs arī esat tādā patā situācijā kā es? Vai tev ir balsošanas karta vai nav? Jā, bon, mais, le, le, mais le, le, le vote est clos. Mais... Bet balsojums ir pret. Jūs esat pret? Mēs viens otru neutralizējam. Jūs balsojāt par, es balsoju pret, tas tā kā mūsu vispār nebūtu. Jūs esat pret? Ā, nu labi. Tad mēs viens otru papildinām. 13 pār 14 pret, tas viss pazūd. Atvainojos. Tad mēs varam tagad balsot par devīto referentu grozījumu. Kurš par? Pret. 1, 2. Atturas pieņemts. 26. grozījums, kas ir savietojams Valjāns kundzes par, pret, atturas, pieņemts. 27. Valjāns kundzes grozījums, referents par, kurš par, pret. Uh. Abstention. Atturas. Nu, pārbaudīsim elektroniski. Verification. Pārbaudīsim elektroniski. Donc, je suis le seul à ne pas avoir ma carte. Hein. Es laikam esmu vienīgais, kuram nav kartes. Jo Klūtskungs savējo atrada. Balsošanas rezultāti. Beidzam balsot. Beidzam balsot dators vēl skaita balsis, 15 pār, 13 pret, tātad 14 pret, grozījums pieņemts. Vai varam uh, balsot par uh, kurš pret? 1, 2, 3, 4, pieņemts. 28. par, pret, pret, 1, atturas, pieņemts. 12. un 13. par pret 1, 2 atturas pieņemts ar to pašu vairākumu. 29. Valjāns kundzes grozījums referents par kurš par pret atturas pieņemts. 14. un 15. par referenta grozījumi pret 1, 2 atturas pieņemts. 30. referents ir par kurš par pret Atturas pieņemts. 31. ir atsaukts. 16. grozījums. 17. referenta grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Par apsvērumiem. 3, 4, 5, 6 referenta grozījumu blokā. Nē, Alde nevēlas. Tātad trešais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Go atturas. Piektais par, pret, atturas, go atkal atturas, pieņemts. Sestais par, pret, Hartonkungs atturas, neviens neaturas, pieņemts. Tātad šeit vairākumu nedaudz atšķiras. 19. Referents par kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 20. un 21. Kazas kunga grozījums. Blokā. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 22. Fernandeša kunga grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 23. 24. referents par pret atturas pieņemts. Par uh, likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu. Pirmais un otrais referenta grozījums, kurš par pret divi ir pret, atturas, pieņemts. 18. Fernandeša kunga grozījums, referents par kurš par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 plus mana balss, 27 par, 2 pret, neviens nav atturējies. Apsveicu mūsu referentu. Tagad mums ir jābalso par 21. punktu. Tas ir ziņojums Programma Radošā Eiropa. Barbaras Matēras atzinums. Vai visiem ir balsošanas saraksts? Varam balsot. Septītais grozījums, referents grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 24. Gājerkunga grozījums, referents ir pret, kurš par, pret, atturas noraidīts. Un tagad jābalso par visiem sekojošiem grozījumiem. Vai mēs varam balsot kopā par 8. līdz 14. referenta grozījumu, līdz 13. Tātad no 8, 8. līdz 13. Nē? 12. Si y a une alliance de la Corse et du Portugal. Ja Korsika ar Portugāli uh, taisa konspirāciju, nu es nezinu. Tātad astotais grozījums par, pret, 1, 2, 3, 4, 5, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. 11. par pret 4 atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts vairākums ir netik pārliecinoši, bet eh, tik un tā pieņemts. Katru reizi vairākums bija atšķirīgs. 15. ir atsaukts, 16. un 17. vai par tiem varam balsot kopā, tie ir referents grozījumi. Nē. Tātad 16. par pret atturas noraidīts. 17. par pret pret, atturas pieņemts. Ir interesanti, ka vienreiz ir vairākums no labējiem, otrais no, no kreisajiem. 18. ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa - within the meaning in terms of. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa - ka programmai jāsastāv no un līdz mīdijas strāna. Kurš par? Visi tautas partīnieki par? Kurš pret? Vispārējie. Atturas. Tautas partija sakauta. Otrā daļa ir noraidīta. 25. ir atsaukts. 19. referenta grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Par apsvērumiem. 20. kasas gunga grozījums referenti ir par, kurš par, pret, atturas pieņēmts. Trešais par, pret, 1, 2, 3, 4, liberāļi ir pret, atturas pieņemts. 21. kasas kunga grozījums referenti ir par, par, pret, atturas pieņemts. 22. šeit referente prasa balsojumu pa daļām. Viņa ir pār pirmo daļu. Kurš pār? Pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa referente ir pret. Kurš par? Jans Mulders. Kurš pret? Jans Mulders. Un visi pārējie. Atturas Nīderlandiešu balsošanas īpatnības. Labi. Tad ceturtais referenta grozījums pret 1, 2 atturas pieņemts. 23. gairkunga grozījums referenta ir par kurš par pret 1, 2, 3, 4, 5 atturas pieņemts. Vai par 5 un 6 referenta grozījumu varam balsot kopā? Jā. Kurš par? Pret? 1, 2, 3, atturas pieņemts. Par uh, normatīvās rezolūcijas priekšlikumu. Vai varam par pirmo un otro balsot par, pret, atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot, balsojiet, vai visi nobalsojuši, visas balsis ir nodotas. 22 pār, 2 pret un 3 atturējušies. Apsveicu mūsu lielisko referenti. Alors, nu continu... Labi, tagad turpināsim ar vēl vienu ziņojumu, kas no tāda vispār pat referente Eiropa pilsoņiem. Vai varam balsot par diviem pirmajiem grozījumiem, referents grozījumiem kopā par 8.7. Kurš par? Nē? Nu, labi. Sastais grozījums. Kurš par? Pret. 1, 2. Atturas pieņemts. Septītais par. Pret liberāļi un Hartonga kungs. Atturas arī pieņemts. 8. atsaukts, 12. Gaiera kunga grozījums, referents ir par, kurš par, pret, 1, 2, atturas pieņemts. 9 un 10 varam balsot kopā. Nu, tas tiešām vienkārši jums ir patīk teikt nē. Devītais, kurš par? Pret? atturas noraidīts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Nu, labi, atzīstu, ka tiešām vajadzēja balsot atsevišķi par apsvērumiem. Trešais referents grozījums. Kurš par? Pret? À, atturas? Pieņemts. 11. gairkunga grozījums. Kurš par? Pret? 2 pret, atturas pieņemts. 4. ir atsaugs, 5. referenta grozījums, kurš par pret, 1, atturas pieņemts. Par normatīvās rezolūcijas priekšlikumu Aidere. A, par vienu un divi a, kopā. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. Galīgais a, balsojums elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Vai visi nobalsojuši? Nē? Nu, balsojums ir beidzies. 26 balsis pār, vai vēl kāds nespēja nobalsot? Kas tur nedarbojas? Pār vai pret? Vai jūs esat pār vai pret? Pār. Tātad 27 ir par, 2 pret un neviens nav atturējies. Apsveicu mūsu referenti. To brush the air? Yeah, no, no. Alors, nous, nous, avons, nous passons maintenant. Tagad pāriesim pie Jose Manuela. Mēs pāriesim pie Fernandeša kunga ziņojumu par pārvedumu. 24. punkts. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par 24. punktu, šeit vispār nav nekādu problēmu. Runājot par 4, 9. Eh, pārnesumu reģionu komiteja, juridiskie izdevumi un domāž franču valodā, jeb kaitējumi. Jā, man te visu laiku jāpārlec no franču valodas uz portugāļu saka runātājs. Uh, Es gribēju runāt par desmito pārnesumu. Pretrunā budžeta ziņu teiktajā tie ir 12 miljoni eiro, nevis 59 tūkstoši. Tas ir saistīts ar mobilitāti, ar transportu. Nē, tomēr 12 tūkstoši eiro. Iepriekš eh, tur bija 5000, nevis 5 miljonu eiro iepriekšējais pārnesums. Runāt par parlamenta grozījumiem. Gribēju jums atgādināt, ka mūsu komiteja pieprasīja par 5% samazākt ceļojumu izdevumus. Eh, to mēs panācām, vadot sarunas komitejas darba grupā kopīgi ar parlamenta biroju. Es zinu, ka darba grupa visu laiku neziņoja koordinatoriem par šo 5% samazinājumu, bet tas ir uh, samazinājums, kas attiec uz visu veidu ceļošanu. 2011. gada oktobrī mēs gandrīz izcīnījām tādu kā revolūciju. Tālāk 15% tiks uh, novietot rezervē. To mēs panācām pateicoties darba grupas uh, un prezidēju pūliņiem. Tagad mēs varam atbrīvot līdzekļus, kas novietot rezervē. Tālāk Eiropas vēstures nams. Saistības uh, mēs uzņēmāmies jau pirms vairākiem gadiem. Parlamenta plāns paredzēja, tas bija tāds biznesa plāns, kas bija paredzēts ilgākam laika posmam. Visas prasības, eh, kas bija saistītas ar rezervas atbrīvošanu, ir izpildītas. Un līdzekļu pārnese Divus miljonus no rezerves atbrīvos. Tagad summas ir iespējams atbrīvot. Un es teiktu, pieņemt, ka vajadzētu pieņemt šos grozījumus. Labi, tad es piedāvāju vispirms balsot par reģionu komitejas pārvietojumu 9 un 10. Kurš par? Paldies. Pret. 1, 2, atturas, pieņemts. Par parlamentu. C07 pārvietojums. Kurš par? Paldies, pret. 1, 2, atturas, pieņemts. Par C08. 1 atturas. C08 par. Pret. 1, 2. Klūtis kungs. Pret vai par? Par. Atturas. Pieņemts. Viens atturas. Arī pieņemts. Tātad, tagad piedāvāju. Man liekas, ka Alfonsija kungam ir jāsteidzas. Tātad piedāvāju skatīt Alfonsija kunga punktu, kas ir devītais punkts. Tas ir ziņojums Eiropas jūrlietu un zivsainiecības fonds. Lūdzu, dārgais kolēģi. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Jā, ir darba kārtība, bet arī citi pienākumi. Mūsu atzinums par Eiropas jūrlietu un zivsainiecības fondu runā par Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci, un te ir runa par zvejsaimniecību un eh, ilgspējīgu akvakultūru un eh, teritoriju attīstību, un te ir runa par zināmām zonām, ko īpaši skar zivsaimniecības aktivitātes. Šajā politikā ir runa par zaļu un inteliģentu zveju un eh, ekoloģisku akvakultūru, par teritoriju attīstību un integrētu jūrniecības politiku. Nākamajam finansēšanas uh, periodam um, zvejasainicības fondam jātīsta ilgspējīga zveja. Mēs visi zinām, kādas ir problēmas ar zvejasēmniecību, neesam vēl atraduši līdzsvaru starp zvejasēmniecību un resursu saglabāšanu. Ir labāk uh, jāapsaimnieko resursi, jāļauj tiem atjaunoties, un tāpēc komisija piedāvā likt uzsvaru uz diviem pasākumiem, proti aizliegumu izmest uh, zīves atpakaļ jūrā. Un uh, ir arī jāatbalsta saimniecības, kas aizsargā vidi, un ir jāsaskaņo zivsaimniecības politika. Ilgspējīgas attīstības uh, pieeja ir iespējama, uh, uz, liekot uzsvaru uz vietējiem uh, partneriem. Pirmo reizi tiek eh, minēta arī sieviešu loma šajās aktivitātēs, īpaši attiecībā uz uzņēmumu vadību, un šīs programmas paredz arī atbalstīt eh, aktivitātes, kas parādās citos eh, jūrniecības sektoros, lai atbalstītu tās kopienas, kas cieš no zivsainiecības aktivitāšu samazināšanās. Uh, Tātad šeit ir dažādas interesantas uh, virsības un ir tās, kas ir jāatbalsta, proti atbalstīt uh, uh, labāku zinātnisku rezultātu sniegšanu. Un mēs zinām, kāda ir polēmika starp nozars darbiniekiem un dalībniekiem un zinotniekiem, runājot tieši par kvotām un par zvejas apjomu iero, ierobežošanu. Uh, attiecībā uz zināmām zivju sugām un teritorijām. Un komisija piedāvā 2014. līdz 2020. gadā paredzēt 2,7% palielinājumu attiecībā pret citu iepriekšējā periodu summām, un tas ļaus izpildīt visu šīs saistības. Šajā atzinumā ir piedāvāti daži grozījumi, daži ir um, Uh, saskaņoti ar to, ko mēs esam darījuši citu fondu kontekstā. Un uh, tātad uh, šeit valstīm ir jādomā par programmu nākotnes finansējumu. Un um, ja būs samazinājumi šajās programmās, tad padomēji nāksies pateikt, kur tieši jāveic samazinājumi. Otrs mērķis, kas mums uh, ir visiem fondiem, ir saglabāt uh, parlamentam paredzēto lomu un runājot par konkrētiem pasākumiem šajā programmā, mēs uh, piedāvājam ņemt vērā uh, piekrastes zvejas nozīmi attiecībā uz piekrastes teritoriju apsaimniekošanu, lai tā tas nebūtu kā iepriekšējā periodā, uh, ka uh, tie, kas ir visneaizsargātiekie šajā profesijā, visvairāk arī ciest no aktivitāšu samazinājuma. Un tad ir ļoti negatīvas sekas uh, piekrasts reģioniem. Un otrs virziens ir atgādināt, ka pastāv tradicionālās organizācijas, jo īpaši vidusjūras reģionā, bet arī droši vien citur, kas koordinē uh, profesijas pārstāvjus eh, un eh, kur eh, cilvēki var piedalīties un, un šeit tas arī ir jāņem vērā Eiropas Savienības nākotnes politikā attiecībā uz zivsēmniecību. Un priekšādātāja kungs, tas arī ir viss, kas šajā atzinumā ir apmēram. Paldies. Sīmo, Paldies, dārgais kolēģi! Jā, patiešām, runājot par zivsaimniecību, Vidusjūras reģions jau no antīkiem laikiem uh, ir izvēlējies šo ļoti efektīvo pārvaldības veidu, jo īpaši Vidusjūras ziemeļkrastā. Vai kāds grib izteikties? Nē, tad atgādināšu, ka par uh, Alfonsija kunga ziņojumu grozījumu iesniegšanas termiņš ir rīta 10. no rīta. Balsosim 6. decembrī. Zivsainiecības komiteja balsos 19. februārī. Termiņi ir diezgan gari. Un marta mēnesī tas varētu būt plenārsēdē šis jautājums. Tad uh, Es te mainu uh, darba kārtību, lai ņemtu vērā vienu un otru vēlmes. Tas nav tik vienkārši. Alors, Tagad atgriezīšos pie 25. punkta, jo Monikai Holmaira ir jādodas prom, un es informēšu jūs, ka ģenerāldirektora kungs, ja jūs varat brīdi vēl palikt, tad eh, nākamo punktu par DFS skatīsim uzreiz pēc tam, ja jūs varat vēl palikt ļoti labi. Nedaudz sarežģīti. Dargā Monika, ēku politika. Kas jauns? Oh, ganz, ganz. Ļoti, ļoti lakoniski. Vienojoties ar uh, kolēģiem. Uh, mēs secinājām, ka šodien neiesaistīsimies diskusijās, bet sagatavosim atzinumu uz 3. decembri, jo joprojām vēl ir daži neatbildēti jautājumi, ko mēs gribētu uzdot komisijai. Un kamēr visi jautājumi vēl nav atbildēti, mēs varētu ietaupīt diskusijas. Projekts ir ļoti apjomīgs. Uh, Un, eh, protams, mēs to ļoti rūpīgi plānojam, bet eh, darbi vēl ir tādā sākuma stadijā, tādēļ mēs negribam vēl sniegt pārāk konkrētu atzinumu, lai varētu noskaidrot vēl vairākas detaļas, piemēram, 10% rezervi. Un ir jāprūpējas, lai arī cenas un izmaksas neeksplodētu. Paldies! Mūsu referente saka, ka šodien mēs neiesaistīsimies diskusijās, jo joprojām no komisijas nesam saņēmuši visu nepieciešamo informāciju. Tādēļ es piedāvāju diskusijas un balsojumu, iespējamo balsojumu pārnest uz nākamo sanāksmi, kamēr nebūsim saņēmuši visu nepieciešamo informāciju. Jā, mēs uh, sagatavosim arī atzinumu. Paldies! Labi. Daudzgadu finanšu schēma. Tā tad vienā vārdā aprakstīšu, kāda ir situācija. Kipras prezidentūra mums piedāvāja skaitļus prezidentūras vārdā un sarunu kaste tika noslēgta ar konkrētiem skaitļiem. Pēc dažām dienām, precīzāk vakardien, desmit pāri pusnaktī, padomus priekšsēdētājs Van Rompējs ir tāda pūce, Un viņš uh, strādāja līdz vēlai naktī, tātad viņš uh, piedāvāja visai atšķirīgus skaitļus vakardien vakarā ņemot vērā kompromisu priekšlikumu. Un piedāvāja arī uh, kompromisu pozīciju 22. 23. Uh, novembra Eiropa padomē. Uh, varbūt, ka Ivailo varētu izteikties un uh, varbūt arī ģenerāldirektora kungs. Direktor, direktor kungs, lūdzu, jums vārds. Tī, prezident, euh, ce matin, il... Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt jau uh, bija debates pastāvīgajā pārstāvniecībā, ņemot vērā Van Rompēja kunga priekšlikumu, un uh, komisija jau izteicās uh, par šo priekšlikumu. Es jūs informēšu, kas tika pateikts korepērs šorīt. Tātad uh, komisija teica, ka piedāvātais priekšlikums ir vispārdomātākais. Un mēs arī nožēlojām, ka ir paredzēts budžetu vēl, sa, vēl vairāk samazināt. Otrakārt komisija teica, ka apzinās Van Rompēja kunga priekšlikums ņem vērā nepieciešamo līdzsvaru eh, kas tika ievērots jau viņa sākotnējā priekšlikumā, un ņemot to vērā un atsaucoties uz maniem iepriekšējiem izteikumiem, nu, tas bija ļoti labi. Treškārt. Treškārt. Komisija eh, atzina, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka pašu resursu jomā ir panākts progress nepārāk liels attiecībā uz PVN, bet uh, ar mērķi līdz 2021. gadam un ka finanšu transakciju nodoklis pat uh, tādā veidā, kā tas tagad ir pastiprinātās sadarbības kontekstā, arī var tikt uzskatīt kā pašu resursi un ko varēs izmantot uh, un to varēs izmantot uh, valstis, kas ieviesīs šo finanšu transakciju nodokli. Un uh, komisija apstiprināja savu atbalstu Van Rompēkūkam šajā procesā. Tātad tie ir tie četri punkti, kurus varēja izteikt priekšsādātāja kungs, lai uh, informētu jūs par komisijas nostāju attiecībā pret uh, šiem uh, uh samazinājumiem 75 miljārdu uh, Uh, eiro apmērā, un mēs sagaidām 80 miljārdus, ja mēs vēl ņemam vērā šos uh, apjoms, kas ir ārpus ietvara. Merci bien. Uh, Monsieur Hartong. Paldies. Hartonkungs vēlas izteikties. Tong. Hartonkungs, lūdzu. Voorzitter, dank u wel. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Esmu ļoti pateicīgs uh, Kipras prezidentūrai par piedāvāto, un esmu arī pateicīgs uh, Van Rompēj kunga uh, naksnīgajam darbam. Es esmu patiešām ļoti priecīgs par to, ko ir darījusi padoma, un ar nepacietību gaidu nākamās nedēļas Eiropa padomas iznākums. Paldies! Jean, merci. Paldies! Vous avez vu, monsieur... Jūs redzējāt, Hārton kungs, šie divi priekšlikumi. Kipras prezidentūras un Van Rompeja kunga priekšlikums nav vienādi šie priekšlikumi. Labi. Ivailo, vai jūs vēlties komentēt? Just a very brief comment. Pavisam īsts, īsts dabas komentārs. Es domāju, ka Mēs lielā mērā pieslējamies komisijas priekšlikumam un ceram, ka komisijas un nostāja arī noturēs līdz tiks panākt vienošanās. Balstoties uz pagaidu ziņojumu, kuru parlaments pieņēma ar lielu balsu vainā, vairākumu, mēs nevaram pieņemt budžeta tālāku samazināšanu, mēs nevaram, mēs nevaram nepiešķirt finansējumu svarīgām politikām un svarīgām programmām mēs nevaram, mēs nevaram saskatīt šajā priekšlikumā panākto vienošanos par pašresursiem. Vienīgais, ko mēs uzskatām par pozitīvu, vērtējamu šajā priekšlikumā, ir gatavība tā saucamajam vidustermiņu pārskatam. Vēlētos jums atgādināt, ka starp institūciju nolīgumā ir paredzēta šāda klauzula, bet procedūru komisija nekad nav uzsākusi. Tātad ir paredzēta arī budžeta vidustermiņa pārskatīšana, un šobrīd es vēlētos pie jums griezties, lai jūs tomēr to īstenotu un saistītu to ar 18. gada budžetu, kas būs šī daudzgada finanses schēmas vidusgads. Visi pārējie jautājumi, visas pārējās tēmas, kuras parlamentam bija svarīgas, ir tikušas atstātas novārtā šajā priekšlikumā. Do, uh... Eh, paldies, Ivailo, Ana. Yes, thank you. Jā, paldies. Komisijas pārstāvis jau pieminēja, ka jaunajā priekšlikumā ir parādījušies jaunas idejas par pašresursiem, un, protams, būs ārkārtīgi interesanti redzēt, ko par to teiks dalību valstis. Piemēram, tā saucamie tradicionālie pašresursu avoti, kā muitas ieņēmumi, tas paliks nemainīts, un tomēr ir izmainīts naudas summas, kuras dalību valsts var paturēt no 25 līdz 15 procentiem. Es nezinu, vai kungs būs priecīgs par šo ideju. Vēl bez tam ir paredzēts samazināt arī atpakaļmaksājumu summas. Rompoja kungs jau par to runā ir dalība valsts, kuras saņem tādu kā konkrētu summu Vācija, Nīderlanda un Zviedrija, kamēr apvienotā karaliste visu laiku saņem, neskatoties uz to, kāda ir viņa maksājuma, atpakaļ maksājums. Runājot par korekcijām, dalība valsts, balstoties savu iekšzemes kopņa, kopieņēmumu, maksās, un eh, Manā dalību valstī ir karstas debatas par eh, Lielbritānijas atpakaļmaksājumiem, un Dānija arī vēlētos saņemt atpakaļmaksājumu. Runājot par patreizēji, patreiz diskutējumiem pašresursiem. Runa iet uz konkrēti aprēķinātiem pašresursiem, un domāju, ka pie tā vēl vajadzētu piestrādāt. Ir ļoti jauki, ka redzam to šeit pieminētu, bet eh, jaunajiem pašresursiem jau 1. janvārī būs jāaiz, 21. gadā būs jāaizvieto patreizējie pašresursi. Līdz ar to mēs skatāmies daudzus gadus uz priekšu, tas jau būs nākamais DFP. E Kā jau Žanžan kungs pieminēja, priekšlikumā parādās arī stiprinātās sadarbības mehānisms un divas trešdaļas no pašu ieņēmumiem ļaus samazināt dalību valstu maksājumus. Līdz ar to jā, ir tikušas ņemtas vērā komisijas priekšlikumā svarīgas lietas, un tomēr ne, šeit neparādās atsauc uz eh, tiem sešiem punktiem, kurus mēs savā rezolūcijā uzskatījām par ārkārtīgi svarīgiem. Es uzskatu, ka šie seši punkti bija ļoti labi uzskaitīti un domāju, ka tas eh, arī padomēji atvieglot dzīvi lielā mērā. Bet, kā jau teicu, būs interesanti redzēt, kāda būs padomas atbild uz šo priekšlikumu. Jo, kā jau es teicu, ir dalība valsts, kurām tas nebūs pieņemams. Paldies! Merci, uh, merci. Paldies, Anna! Paldies par šīm norādēm! Es eh, tiešām domāju, kā to teica Anna un Žonžāna kungs, ka vismaz attiecībā uz pašu resursiem situācija nav ideāla. Bet tas, ko eh, šobrīd piedāvā Eiropadoms priekšsēdētājs, ir nopietnas pamats. Un man personīgi ir prieks par to, eh, jo šis uh, temats ir tiešām tāds, kurš uh, um, Van Rompēkungam ir svarīgs, un uh, viņš, protams, ņem vērā arī arguments, kurus mēs prezentējām. Un Eiropas komisija arī ir spējusi aizstāvēt uh, argumentus attiecībā pret Van Rompēkungu. Tāpēc man prieks par to, ko teica mūsu referenti. Tagad informācijai par to, kas būs tālāk. Vispirms Pieņemsim zināšanai, dargie kolēģi, to, ka tuvojas, tātad tas noslēdz uh, sarunu sagatavošanas fāzi, sarunas sākas tagad uh, padomas uh, kontekstā un pēc tam būs parlamenta piekrišana un pēc tam Eiropadome. Mēs saņēmām no nākamajām prezidentūrām uh, solījumu, un uh, Ungārijas premjers uh, teica arī, ka mēs kā parlaments būsim iesaistīti no pašas pirmās uh, dienas uh, iepriekšējās sarunās un uh, sarunu gatavošanā. Vispār jau lietu padomē, es uh, Protams, eh, nedomāju, ka mēs piedalīsimies visās sarunās, bet nu, vismaz reizi mēnesī parlamenta delegācija būs ielūgta piedalīties vispārējo lietu padomas neformālajās sanāksmēs. Tātad vienreiz eh, Dānijas prezidentūras laikā un divreiz Kipras prezidentūras laikā. Un tas mums eh, ļāva būt pie sarunu galda un panākt to, lai parlamenta Uh, viedoklis būtu zināms, lai tas tiktu ņemts vērā. Un tas mums arī ir ļāvis izprast, kādas ir alianses par uh, zināmiem jautājumiem, kuras valdības ir par vienām lietām, kuras par citām lietām. Un pēc Šulckunga personīgas iniciatīvas kohēzijas uh, draugu grupa uh, Eh, tikās aizvakar šeit parlamenta telpās un ielūdza eh, Šulcu kungu un budžeta komitejas priekšsēdētāju piedalīties vismaz daļā viņu darba un eh, izmantojot šo izdevību, padomu parlamentu priekšsēdētājs precizēja tos punktus, kuros parlaments piekrīt kohēzijas draugu grupai un 15 valstis vēl pat arī nav savā starpā vienojušās par visu. Tās ir vienojušās par to, ka jābūt pēc iespējas augstākam budžetam, lielākam budžetam, īpaši kohēzijai, bet eh, par šiem te makroekonomiskajiem eh, nosacījumiem. Mm, tas eh, varētu būt priekšnosacījums zināmiem palīdzības maksājumiem bet nu visās valstīs situācija nav vienāda. Un runājot par Connecting Europe, jeb Eiropas Savienošanas instrumentu, tas arī nāk no kohēzijas uh, budžeta. Tur visas valstis nav vienas prātas, bet parlaments ir pie saruna galda un uztur kontaktus ar 27 nacionālajām delegācijām sākot no šī mm, brīža vienu gadu. Bet šīs posmas tagad noslēdzas. Uh, uh, Kipras prezidentūra iesniegusi savu dokumentu Van Rompēj kungam, un 5. novembrī viņš sāka divpusējās sarunas, ko sauc par uh, izsaukšanu uz paklāju jeb grēksūdzēm um, padoms uh, leksikā. Un mēs uh, arī vailo Annu, Žanu Luku un Raimēru uh, gājām uz turieni, mēs uh, devām savu grēku sūdzi pirmdien no rīta uh, Van Rompēja kunga kabinetu vadītāju. Mums bija ļoti ilga un dziļa viedokļa apmaiņa. Klāt bija arī Katrīna D., kura pārstāvēja komisiju šajā pasākumā. Mēs paudām parlamenta viedokli ne tikai par tehniskajiem, bet arī par politiskajiem uh, aspektiem šā vārda tieši aizpratnē. Mūsu viedoklis tika pieņemts, un tagad Van Rompēja kunga ziņā ir izdarīta secinājums. Nākamais uh, laika grafiks, kas attiec uz mums. Nākam pirmdien būs pēdējā tikšanās viedokļu apmaiņa ar prezidentūru trio kas būs uh, darba pusdienas. Uh, tā būs pirmdiena, uh, kad visi citi kolēģi būs vai nu ceļā uz Strasbūru vai jau Strasbūrā. Un šī delegācija piedalīsies šajās darba pusdienās ar nodalūku sagatavot nākamās dienas vispārējo lietu padomi. Otradien tātad būs šī padoma, kad mēs visi būsim Strasbūrā. Un tad uh, Eiropas lietu ministri varēs eh, apmainīties viedokļiem par Van Rompēja kunga priekšlikumiem. Sarunu tabula un skaitļi, ko piedāvā Van Rompēja kungs, tagad ir pabeigta un eh, vispārējo lietu padome to neskars kam vajadzētu būt pieejamam un eh, prezentētam, tiktam prezentētam uh, vispārējai padomē, tie ir eh, padomas secinājuma, tātad projekts, ko gatavo Van Rompē kungs. Vispārējā lietu padome eh, parasti eh, negroza Eiropa padomas priekšsēdātāji sagatavotos secinājumus, bet, nu, viņi teiks, ko viņi domā, un tad viņi var pieņemt šos galīgos secinājumus, balstoties uz to, kas tiek teikts ministru padomē. Tālāk, Eiropas parlamenta loma šajā, uh, varētu teikt, sākotnējā fāzē ar to arī beidzas. Mēs uh, kontaktgrupas uh, kontekstā parlamentā un ar Šulcu kungu uzdevām jautājumu par to, vai parlaments mēģinās turpināt Uh, šādas pašas kontaktu attiecības ar uh, padomi, kāds mums izdevās, tā, tad ar uh, vispārējo padomi, padomi un izskatījās, ka tas nebūtu vēlams, ka tā nav tā pieeja, kādu nosaka līgums, līguma burts. Mums nav žēl, ka tā ir, bet tā tas ir. Mums ir jāievēro līgums. Tas nozīmē, ka Eiropā doma notiks uh, tāpat kā parasti procedurālā ziņā. Parlamenta priekšsēdētājs būs ielūgts If. uz ievadu debatēm Eiropas padomē, Eiropadomē. Tātad tradicionāli Eiropadome sākas ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāja paziņojumu, kurš informē Eiropadomas biedrus par uh, parlamentu ieņemto pozīciju vai nu plenārsēdē vai attiecīgajās nozaru komitejās, informē par dažādiem tematiem, par sarunu gaitu, par jautājumiem, kas ir Eiropadomas uh, darba kārtībā. Un tas ir viens temats, daudzgad finanšu schēma šoreiz. Tātad Šulca kungs atgādinās, uh, balstoties uz rezolūciju, par kur mēs nobalsojām, par to, kāda ir parlamenta pozīcija aizmirst pateikt, eh, ka mēs sev uzdevām arī jautājumu kontaktgrupā par to, vai mēs pieņemsim eh, vēl vienu rezolūciju pirms Eiropadoms. Mēs jau paturējām iespēju to darīt, un eh, tomēr mums nelikās, ka tas ir vajadzīgs jo rezolūcija, kur mēs pieņemām pagājušu mēnesi, bija ļoti labi atstādīta, ļoti visaptveroša, un to uh, pieņēma uh, vairākums, kas bija ļoti būtisks, vairāk 80%. Un reģi, politiskās grupas uh, ir rēģējušas, referēts rēģējis, un mums nelikās, ka būtu vērtīgi vēlreiz par kaut ko balsot. Bet tā kā mēs pirms katras Eiropadomas to darām, tad uh, trešdien no rīta būs uh, plašas debatas, uh, eh, kuras atklās Kīpras prezidentūras paziņojums un arī komisijas priekšsādātājs uzstāsies par Eiropadomas tematiem. Un pēc tam Šulca kungs Eiropadomē prezentēs parlamenta viedokli, pēc tam viņš dosies prom un Eiropadome noritēs bez mums, ja tā var teikt. Mēs pēc tam tad redzēsim, kāds ir uh, Eiropadoms rezultāts, balstoties uz Eiropadoms pieņemtajiem secinājumiem. Pēc tam tad mēs redzēsim, kā turpināsies šī procedūra. Ja būtu vienošanās uh, tad uh, eh, bomba būtu parlamentu laukuma pusē, un tad referentiem būtu jāgatavo sava reakcija. Tātad, ja tā būs, ja būs vienošanās. Un mums šķiet, ka tas varētu būt uh, reāli, bet tad mēs redzēsim, kas tad notiks pēc Eiropā domas. Var gadīties, ka būsim arī tādā kā pārējais situācijā, kas, manuprāt, būtu drīzāk pozitīvs risinājums visiem. Pēc garām viedokļu apmaiņām, kad visi būs varējuši izteikt savu viedokli un savu vīziju un savus valsts viedokli, tad viņi varētu būt progresējuši vairākos punktos, viņi būs uh, jau panākuši zināmus kompromisus, eh, ceļā uz galīgo kompromisu, un tad varētu iedomāties arī, ka parlaments varētu reaģēt uz šiem pirmajiem punktiem, par ko ir bijušas sarunas, un tad parlamentam varētu būt iespēja veidot tādu kā dialogu ar Eiropadomi. Un tas varbūt varētu atvieglot pēc tam darba atsākšanu uh, ar kādu, vēl kādu padomas sēdi, un eh, tad parlamenta viedoklis būtu zināms un eh, varētu mēģināt rast eh, risinājumu mums pieņemamā veidā. Un šajā gadījumā es pieņemu, ka vispārēja lietu padome atkal gatavotu Eiropadomi, un tad uh, varēsim atkal izmantot savu lomu, kas mums ir vispārēja lietu padomē. Paldies! Līdz ar to debatas noslēdzam par DFS. Un atgriežamies pie. Vai ir kāds referents, kas vēl ir ļoti steidzīgs? Tātad Juta. Juta ir, Juta ir jādodas prom. Vicepriekšsādētāja, kura ļoti diskrēti ir izturējusies, bet ļoti uzmanīgi visu noklausījusies. Tātad tagad sastais punkts. Beim Punkt Nummer 6 geht es. Par sesto punktu runājot. Mēs runājam par banku iestādi, tā ir aģentūra, kas tika izveidot tikai pagājuši gadu. Ņemot vērā likumdošanu, kas vēl ir jāpieņem par banku savienību, tad, protams, banku savienībai būs pakārtot arī banku uzraudzību. Galvenokārt šo uzraudzību ir jāveic ECB. Tādēļ komisijai vajadzēja uh, nedaudz uh, pielāgot uh, banku uzraudzības iestādes uh, darbus, pienākumus, uh, tos aktualizēt, un to mēs esam uh, pauduši arī grozījumos. Mums ir vienkārši jādod savu piekrišanu, Mēs varam teikt, ka banku iestādē iespējams būs vairāk darba, tai būs jāveic vairāk pienākumu, bet likumdošanas darbs ir tikai pašā sākuma posmā. Mēs eh, ļoti uzstājīgi esam pateikuši, ka saskaņā ar 47. iestāžu nolīguma pantu mēs vienojamies ar padomu par EBA finansējumu un, protams, mums ir jāroda arī vienošanās. Un līdztekus mēs arī komisijai esam pateikuši, ka ir nepieciešams jauns finanšu, mm, jauns finanšu mehānisms, tad, kad noslēgsies likumdošanas procedūra. Mēs jau esam pieredzējuši pagātnē, ka vecie finanšu mehānismi, ņemot vērā jaunas aģentūras ierīkošanu, uh, nav bijuši aktuāli, tad, kad likumdošanas procesā aģentūrai ir um, piešķirti vēl papildus pienākumi jau runājot par Eiropas vērtspapīru iestādi, mēs aizvien esam pieprasījuši jaunu finanšu atskaiti no komisijas lai jau nākamajā budžetārajā procedūrā mēs būtu pietiekami bruņoti un lai mums nevajadzētu kaut kur stūrītī kaktiņā stāvēt un uztraukties, ka atkal nepietiks naudas šai aģentūrai. Trešais grozījums, eh, ko pati esmu sagatavojusi, saka, ka mēs sagaidām, lai Eh, banku iestādē būtu pietiekami daudz darbinieku un pietiekami daudz finansējumu, lai tā patiešām savus pienākumus varētu veikt godam. Īstenībā tas ir vairāk tāds pamudinājums, nevis juridiski saistošs grozījums. Es uzskatu, ka tas ir nekavējoties jāsaka un domāju, ka kolēģi no ekonu komitejas arī pieņēms mūsu grozījumus un e, integrēs to paši savā ziņojumā, lai padomē nebūtu kur dēties. Un nu, tas ir pats svarīgākais. Merci beaucoup, Jūtā. Lielas paldies, Jūta. Aniensen. Well, I can support. Es e, varu atbalstīt Jūtas sagatavoto ziņojumu Tur ir ļoti skaidri viss aprakstīts. Un tomēr pienāks brīdis, kad mums vajadzēs diskutēt par uzraugošo iestāžu šīs e, aģentūras un to lomu. Problēma ir tāda, ka šīs aģentūras daļēji finansē pašas dalību valstis. Mēs jau diskutējām šo jautājumu ekonomitejā, jo aģentūra vadītāji šajās ekonu komitejā regulāri uzstrād, uzstājās un vienmēr sūdzas, ka viņiem šāda situācija nepatīk. Tas nozīmē, ka viņiem ir vairāk finanšu noteikumu, kur ir jāizpild, un tas aģentūra darbā rada papildus birokrātiju. Tas, ko aģentūras vēlētos, ir pilnībā tikt finansētām no Eiropas Savienības budžeta. Un uh, izveidot tādu sistēmu, kurā to darbību daļai finansētu arī viņu pakalpojumu nodevas. Un šobrīd ir tā, ka dalību valstis daļai finansē šīs uzraugošās iestādes. Tātad vēlreiz es domāju, ka mums budžeta komitejā pienāks brīdis, kad būs jāizskata, ko mēs darīsim šajā sakarībā, jo aģentūras pašas to vēlas un tām tas dzīvi būtiski atvieglotu un arī viņu darbu efektivizētu. Also meine Idee ist dann einfach. Jutta turpina. Mēs pieprasām. Protams, ir jāņem vērā arī regula un pamatregula, līdz ar to būs jāgroza. Un mēs varētu pieprasīt, eh, lai komisija to darītu. Ich, ver ich verstehe das, ähm, aber ich meine, das war ja ähm, diese halbe halbe äh, Finanzierung. Jā, mēs to varētu ie iekļaut apsvērumā. 1A kategorija, e, īstenībā no tās mēs vairs neko nevarējām dabūt ārā. Tātad es nezinu, vai mēs varēsim šeit kaut ko panākt, bet no 2014. gada 1. janvāra mums atkal vajadzēs padomāt par kategorijas aktualizēšanu. Un ja komisija mums kaut ko piedāvās, tad, protams, ir iespējams to papildināt. Paldies! Bien. Labi, paldies! Jā, nu, lietas kļūst, kļūst vēl sarežģītākas. Uh, tad, kad tiks izveidota pastiprinātā uzraudzība, kas tiks uzticēta galvenokārt Eiropas centrālajai bankai. Nu, tas arī ļoti to būs uh, jāvēro. Paldies Jūtai. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 19. novembrī 12. Balsosim 3. decembrī mūsu uh, komitejā, lai ekon varētu balsot martā. Un pēc tam tiksimies pie šī jautājuma plenārsēdē. Tagad varam pāram, pāriet pie septītā punkta, kas ir īpašais ziņojums numur 6 - Eiropas Savienības sniegtā palīdzība Kipras turku kopienai. Ņenskī kundze, Naģēžda, dārgā lūdzu. Prezident. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka šeit mēs e, skatāmies uz ierobežotu aptvērumu. Revīzijas palāta izvērtēja to, vai komisija izmanto finansiālā atbalsta instrumentus Kipras turku kopienai efektīvi vai nē. Un runa neiet par to, vai komisija vai, vai šī programma palīdz Kipras apvienošanai. Mēs eh, vēlamies atbalstīt Kipras turku kopienu līdz brīdim, kamēr tiks atrasināta Kipriešu programma saskaņā ar 393. 2006. gadā pieņemto padomas regulu. Mēs eh, vēlamies redzēt finanšu līdzekļu piešķīrumu ne tikai jaunu projektu īstenošanai, bet arī patreiz jau īstenoto projektu turpināšanai, jo tas tiešām palīdz adekvāti īstenot dažādus labus darbus. Tam ir nepieciešama gan finansiāla, gan cilvēka resursa un arī Eiropas Savienības finansējums. 16. novembrī 2010. ir grozējuma iesniegšanas termiņš. Budžeta komitejā ir paredzēts balsot 3. decembrī un eh, kontu komiteja, kas ir atbildīgā, balsos par šo atzinumu pēc tam. Lielas paldies! Tātad tas ir acīm redzami svarīgs temats, kas nevarēs tikt atrisināts uh, Kīpras lai, prezidentūras laikā, jo mums ir paredzēts balsojums plenāras sēdē janvārī, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt desmitos. Un mums jābalso būs 3. decembrī budžeta komitejā un 6. decembrī kontu komitejā. Esam tātad raduši atbildi uz jautājumu, kur uzdevām pirms uh, pāris nedēļām, tātad kā uh, nosaukt uh, Turcijas izcelsmes uh, uh, cilvēkus, kas dzīvo Kiprā. Tātad ir uh, Kipras turku kopiena. Tā mēs viņus saucam. Tas ir oficiālais teksts un oficiālais nosaukums šajā regulas projektā, kur mums uh, prezentē Ņēnskī kundze. Un pēdējais temats ir ļoti svarīgs. Es atvainojos, Hārtonga kungs, jūs lūdzāt uh, vārdu par Ņēnskī kundzes ziņojumu. Lūdzu. Dank u wel. Ik ben uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man e, ļoti lielu gandarījumu sagādāja revizijas palātas ziņojums un kontroles komitejas reakcija uz to, bet runājot par Neinskī kundzes ziņojumu. Es esmu bijis Kiprā, es esmu tur e, arī veicis daudzas ekskursijas, biju arī tās augtajās zaļajās zonās. Un okupētajās ziemeļdaļās un arī zaļajā zonā es aizvien no jauna dzirdēju, ka mums lūdz, lai Eiropas parlaments nosoda Turciju par Kipras ziemeļdaļas okupāciju un ir vienkārši nesaprotami, ka Turcija atsakās sastrādāties ar komisiju, padomi un parlamentu. Nu, un tagad ir Kīpras prezidentūra, tas taču būtu īstais brīdis to darīt. Es lūgtu Neinskī kundzi un visus pārējos atkal ziņojumā ļoti skaidri nosodīt Turcijas okupāciju. Un ir arī ANO eh, rezolūcija 041541 nu, viens un. Uh, Ziņojumā tāpat vajadzētu iekļaut, ka mēs pieprasām, lai ES finansiālais atbalsts uh, tiktu sniegts tikai pateicoties atzītajai likumīgajai Kipras valdībai, nevis, lai šī naudas plūsma notiktu caur vienalga kādu iestādi, kas ir arī okupētajās teritorijās. Tātad oficiāli atzītā Kipras valdība ir vienīgā, kas drīkst šo naudu saņemt un pēc tam pārskaitīt uh, ieinteresētajām pusēm Kipras ziemeļu daļā. Paldies! Merci, merci. Paldies, Hartonga kungs. Tās ir ļoti interesantas piezīmes. Es Saprotu, ka jūs laikam esat sagatavojis grozījumus, tas būtu vislabākais. Un tad mēs visi ar lielu interesi izpētīsim jūsu grozījumus. Jums ir, jūs, jums ir taisnība, ka jūs atgādināt, ka ir Eiropas Savienības un ANO pozīcija, un mums ir jānodrošina tas, ka palīdzību, ko sniedzam Kipras turku kopienai, tiešām nonāk arī pie adresātiem. Un vai tas nebūtu netiešs veids, kā atzīt uh, kādu varu, kuru mēs neatzīstam? Nu, tā ir uh, nedaudz salīdzināma problēma ar uh, palīdzības sniegšanu Palestīnas iestādēm. Tātad ir cilvēki, kam absolūti ir nepieciešama mūsu palīdzība, bet mums ir jānovērš tas, ka uh, uh, politiski no tā gūst labumu puses, kuras mēs neatbalstām. Pēdējais temats - kodoliekārtu eksploatācijas izbēgšanas palīdzības programmas Bulgārijā. Kozlodojas centrālā tā droši vien ir Lietuvā, Ignalina. Uh, Es vakar eh, tikos ar Lietuvas ministru, kas bija ieradies pie manis runāt, un Slovākijā neatceros, par kuru centrālu tur ir runa, bet jūs mums atgādināsiet. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Īpaši es vēlētos pateikties, eh, ka mums ir izdevies pieskarties šim jautājumam. Iepriekšējā budžeta komitejas sēdē mums tam laika nepietika. Mēs tātad runājam par kodoliekārtu eksploatācijas izbeigšanu astoņos Černobiļas tipa kodolreaktoros Lietuvā, Bulgārijā un Slovākijā. Šo kodolreaktoru iz eksploatācijas izbeigšana tika panākt jau iestāšanās sarunu laikā, un eh, tam ir atvēlēti būtiski kopienas līdzekļi. Runiet par 2,85 miljardiem. Visi reaktori ir tikuši dezaktivēti un neviens nav ticis aktivēts atkārtoti tikai 2009. gadā, kad bija gāzes krīze starp Krieviju un Eiropas Savienības dalību valstīm, tie tika nedaudz palielināts spriediens. Mēs runājam par reaktoriem, un šobrīd ir nepieciešams šos reaktors galēji apglabāt un izmantot tos citiem mērķiem. Komisija uzskata, ka, lai pabeigtu šo procesu, pilnībā ir nepieciešams 159,2 miljonu eiro, un iespējams, ka šis darbs pagarināsies līdz 20. gadam, un maksājumu apropriācijas pat līdz 25. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šos projektus turpināt finansēt, neskatoties uz dažādu kavēšanos. Protams, ir ļoti svarīgi, ka mēs šos projektus redzam realizētus dzīvē un uh, mums ir jārunā par eksploatācijas izbēšanu un par noārdīšanu. Jautājums, cik daudz naudas vajadzētu turpināt iepludināt šajos projektos? Protams, ka naudas summas ir atkarīgas no daudzgad finanšu schēmas diskusijām un to rezultātiem, tāpēc es nevēlētos nekādu konkrētu šumu iekļaut savā ziņojumā. Un tomēr esmu pārliecināts, ka summa aprēķinos komisijai ir vislielākā pieredze un arī ekspertīze. Un tomēr pieredze rāda, un empiriskā pieredze rāda, ka komisija nevienmēr ir savu uzdevumu augstumos. Es tomēr piekrītu komisijas priekšlikumā ierakstītajiem skaitļiem, un tomēr es eh, vēlētos piešķīrumiem lielāku fleksibilitāti. Runājot par ilgumu, visu interesēs ir redzēt konkrētu datumu, kas būtu ierakstīts šīm programmām kā noslēguma datums, un nevis atstāt šo datumu bezgalībā. Protams, ka Somijā mēs lauksaimniecības sarunās arī iekļāvām konkrētu noteikumu. Un trešais jautājums ir šā priekšlikuma juridiskais pamats. Komisija vēlētos, lai visas šīs programmas balstītos uz 203. eurotom pantu, un tajā ir atrunāta arī procedūra. Tomēr eh, Lietuva vēlētos piemērot citu juridisko pamatu kā divas pārējās valstis, proti ceturto Lietuvas iestāšanās sarunu protokolu, eh, un šajā protokolā parlaments vispār nepiedalās. Mums ir eh, pretrunīga informācija no iesaistītajām pusēm par to, kāda tad, kāds tiesiskais pamats tiks izmantots un tāpēc ir grūti novērtēt, kāda situācija izvērtīsies. Es uzskatu, ka principiāli raugoties mums uz visām trim programmām vajadzētu raudzīties vienādi un nevajadzētu dažām piemērot atšķirīgas juridisko pamatu. Un tomēr. Izskatās, ka arī mērķi nedaudz savādāk. Vēlētos varbūt uzsvērt eh, vairākas rekomendācijas, ko veica uh, faktu savākšanas misija Ignalinā. Tā teica, ka ir zināmas nepilnības un ir arī juridisks neskaidrības starp piesaistītajām pusēm, pusēm galvenokārt B1 projekts, kurā runa iet par izmantotās degvielas glaba, kododegvielas glabāšanu. Protams, e, mēs nevaram nevienu izslēgt no šī procesa. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu izdarīt zināmu spiedienu uz iesaistītajām pusēm un vajadzētu arī atrisināt juridiskās neskaidrības, kas ir saistīts ar projektu izpildi. Un tomēr komisijas priekšlikums um, aktīvi izdarīt spiedienu uz iesaistītajām pusēm. Komisijai vajadzētu izdarīt spiedienu, var arī lauz šo līgumu. Un tomēr ir jāatgādina, ka Lietuva nav viena no bagātākajām Savienības dalību valstīm, un eh, šīs stacijas slēgšanas ietekmu uz energocenām būs būtisks sloks. Iespējams, ka varētu izmantot arī citus eh, kopienas finansējumu avotus, piemēram, IT finansējumu un daudz citus fondus, kur ir pieejami. Būšu priecīgs un laimīgs atbildēt uz visiem jautājumiem, kur varētu parādīties, un, protams, ir daudz neskaidru momentu, kurus esam uzklausījuši pēdējos pāris dienās. Paldies, referentkungs, par šo ziņojumu. Tas ir ļoti precīzs. Un mēs noteikti tikai iegūstam no jūsu pieredzes un zināšanām. Gajer kungs vēlas izteikties. Danke, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man nav neviena jautājuma Torvaldu kungam. Gribēju tikai iegūt papildu informāciju. Uh, budžeta kontrols komiteja ļoti aktīvi runā par pašresursu izmantošanu, lai varētu slēgt visas trīs uh, eh, AS. Bet, protams, jautājums ir pietiekami apstrīdēts. Ar ko ir saistīta šī problēma? ir sagatavots iniciatīvas ziņojums. Eh, tas ir tapis eh, pateicoties Marinesku kungam no ETP. Eh, un ar lieliem, tādiem spēcīgiem grozījumiem šis ziņojums tika atbalstīts. Tad bija īpašais revīzijas palātas ziņojums un budžeta kontrolas komiteja. Uh, Eh, vienojās, eh, ka dosies uz Ignalīnu, uz Lietuvu šogad, lai varētu pārliecināties savām acīm, kas tad tur īsti notiek, un nākamgad ir paredzēts eh, doties uz abām pārējām atomelektrostacijām. Ignalīna tika izvēlēta kā pirmais gala mērķis, jo šķita, ka tur valda visvairāk problēmu. Atgriežoties no Ignalīnas, Es uzskatu, ka Marinesku kunga ziņojums ir eh, morāli novecojis un eh, mums ir tāda konflikta situācija komitejā, jo ir ļoti šķeltas pozīcijas. Kolēģi ir dalīti eh, attiecībā uz Marinesku kunga ziņojumu un, protams, ir jāsaka, ka arī Lietuvas kolēģi, ir Lietuvas kolēģi atbalstītāji un pretunieki. Un tas, protams, nepalīdz visu šo problēmu atrisināt. Es varu atbalstīt Torvaldu kungu priekšlikumus. Mums ir jānosaka beigu datums. Kaut vai tādēļ, ka mūsu iepriekš gūtā pieredze pierāda, ir jāizdara spiediens uz tām pusēm, kas jau kādreiz ir slēgušas ASV Es pat negribu te detalizēt stāstīt par Ignalinā pieredzēto. Es biju ļoti pārsteigts. Un Tā tad mēs uh, redzējām, ka ir ļoti daudz kavēšanās šajā projektā, un mēs sazinājāmies ar uh, iestādēm, piemēram, ar Lietuvas iestādēm, ja revīzijas palāta Lietuvā drīksta apzīmēt kā iestādi. Tie bija ne tikai, uh, tas bija ne tikai līgums ledzēju puses, ne tikai dažādi uzņēmumi, bet arī iestādes, kas mums stāstīja visus tādus variantus. Tātad tur bija ļoti daudz dažādu stāstu. Ar ko ir saistīta šī problēma? Tie ir ļoti, ļoti piņķerīgi projekti. Līdz šim vēl nav pilnībā slēgts neviens tik liela mēroga AES. Un, protams, tas noved pie kavēšanās, un kavēšanās atkal rada jaunas izmaksas. Tas viss ir ļoti labi saprotams. Bet mums vajadzētu parūpēties par to, lai uh, tas uh, Eiropas Savienībai neizmaksātu pārāk daudz. Tā tad ir jānosaka konkrēts slēgšanas datums un, ja tāds tiktu noteikts, tas man būtu patiešām liels prieks. Gribētu arī dzirdēt kādus konkrētus piedāvājumus no komisijas un es noteikti vēlētos atbalstīt Torvaldu kungu runājot par. Nicht. Zu... Juridisko pamatu. Ja mēs nevienosimies par uh, slēgšanas finansējumu, tad varētu rasties risks, ka maksājumi notiks ilgāk nekā paredzēts un ka izmaksas tikai pieaugs. Nu, tas ir vēl tādā optimistiskajā variantā. Tādēļ ETP grupai vajadzētu uh, arī paust savu ietekmi un es biju uh, tajā pirmās delegācijas sastāvā un teikšu, ka tas ir patiešām nepieciešams. Paldies! Merci, Paldies, dārgais kolēģi! par šo uh, ziņojumu. Jūs tiešām labi pazīstat šo jautājumu, jūs bijāt uz vietas un paldies par šo informāciju. Ivailo. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, runājot par faktu apkopošanas misiju, es šeit runāju arī Edītas Hercogas vārdā un viņi vēlētos, lai mēs izsakam vairākus komentārus, un tad pavisam īsi es vēlētos pieskarties eh, vairākiem aspektiem, kurus savos ievadvārdos pieminēja Torvalds kungs. Vispirmām kārtām Hercogs kundzes viedoklis pavisam īsi. Hercogs kundze uzskata, ka galīgajai atbildībai būtu jāgulsts uz dalību valstīm, kurās atrodas šie reaktori, un tomēr Finansu atbildība ir jādala starp dalību valstīm un Eiropas Savienību, kā par to vienojās iestāšanās sarunās. Nākamais tas, ka ir būtiski novēlojumi un tas, ka trūkst organizatoriska risinājuma pilnībā. Treškārt, ir nepieciešams visaptverošs izvērtējums gan par šo eksploatācijas izbeigšanu, gan arī par to, kas notiks ar šiem atomelektrostacijām un kā tas ietekmēs konkrētās valsts ekonomiku. Nākamais ir budžetāras dabas tehniski grozījumi, un eh, Hercogs kundze ir ierosinājusi, ka vajadzētu norādīt indikatīvas summas, un, kā jau Torvalds kungs teica, jā, mēs konkrētas summas norādīt nevaram, jo tās tiks noteiktas DFS Vēl bez tam ir jāņem vērā tā saucamā absorpcijas kapacitāte konkrētajās dalību valstīs un katras dalību valsts īpašā situācija. Finansējums, ko atvēlēs Eiropas Savienība, ir jānovirz tieši uz šiem projektiem un šo naudu pārnest citiem projektiem nedrīkst. Vēlētos pieminēt no savas puses. Jā, Tiesa, ka daudzgad finansu schēmā parādīsies konkrētas summas, un tomēr vēlētos jums uzreiz pateikt, ka summas tālu nepietiks tām vajadzībām, kuras vēlamies sekt. Arī es nāku no valsts, kurā ir šāds reaktors, un līdz 20. gadam komisijas e, plānos ir 880 miljonus atvēlēt šim projektam. Bet mēs esam pieprasi, mēs esam pieprasījuši apmēram pusi no 450, un sākotnējā priekšlikumā bija 208, un tagad ir 180. Tātad no 880 miljoniem, kuri sākotnēji aprēķinos parādījās, kā līdz 20. gadam vajadzīgi, šobrīd ir palikusi kas 1 ceturtā daļa. Tāpēc vēlējos eh, pateikt, ka visas e, šīs vienības ir tikušas slēgtas ātrāk nekā viņu normālā kodola dzīve ilga, un e, tāpēc tas viss ir daudz dārgāk. Daudzos gadījumos, tajā skaitā arī kozlodujas reaktoru, nebija nekāda tehniska pamatojuma, vienkārši tāpēc, ka brīdī, kad e, notika iestāšanās sarunas, kodola enerģija nebija populāra Eiropas Savienībā. Tātad eh, politisku apsvērumu dēļ tika paredzēta šāda klauzula. Un komisija toreiz apsolīja, ka finansējums tiks sekts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tagad par eh, laika termiņiem. Piekrīt, ka datumam ir jābūt, bet mums ir jāņem vērā arī tehniskās prasības. Es neesmu kodola eksperts, un tomēr esmu dzirdējis kuloāru sarunās uh, ka tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams piemērot konkrētu tehnoloģiju, ko darīt ar kodoldegvielu, izmantot to. To nevar uzreiz izņemt no reaktora, ja mēs vēlamies izpildīt visus drošības apsvērums. Tātad tas ir jāņem vērā. Es zinu par kozludoju. Eiropas komisija ir sagatavojusi plānu, ka uh, e, 30. gadā tas tiks pilnībā slēgts un apturēts. Līdz ar to, ja mēs apgalvojam, ka līdz 20. gada beigām tiks veikts galīgais maksājums, tas nozīmē, ka de vēl desmit gadus mēs ar šo jautājumu būsim spiesti dzīvot Bulgārijā. Un e, šis jautājums arī ir tapis zināms komisijai. Thank you. Edītas Hercogs tekstā parādās arī tas, ka ir zināms kavēšanās un novēlošanās, ir zināmi procedūru pārkāpumi, un man tiešām ir bail, ka mēs šeit sajaucam kopā ābols un bumbieriem. Uh, Protams, ir varbūt novēlošanās konkrētā gadījumā, bet eh, neteiksim, ka tā ir pilnīgi visur un vienmēr, jo zinu, ka ir citas situācijas, kur programmas, kuras atbalsta un finansē komisija, norit ļoti veiksmīgi. Un eh, nekādu jautājumu un nekādu novēlošanos nav. Tāpēc eh, es nedomāju, ka mums vajadzētu saulīt aizcelt tikai slikto piemēru un, un pateikt, ka tā ir visur. Un visbeidzot par juridisko pamatu. Neskatoties uz to, ka dažādās dalību valstīs ir dažāda šī juridiskā praksa un forma, piekrīt Torvalds kungam, ka uz visiem atomreaktoriem būtu jāt, jā, piemēro vienot juridiskā forma. Tātad iestāšanās sarunās Ignalina atrunāja, ka tiks, Lietuva atrunāja, ka tiks slēgta Ignalina, tāpēc parlaments tajās netiek ievēlots. Citās ie, iesaistīts, bet eh, citās, citos gadījumos parlaments tiek iesaistīts, bet ir nepieciešama vienbalsība padomē. Es domāju, ka arī tas ir komisijas priekšlikumā, ka mēs piemērosim vienotu juridisko pamatu visam, visiem trim stacijām. Paldies, dārgais kolēģi. Jā, lūdzu. Merci, merci, chairman. Uh, just a few comments to... Būtu priekšsēdētāji tikai daži komentāri. Es esmu no Slovākijas uh, regulāri. Uh, dodos uz turieni, un situācija ir ļoti līdzīga jau aprakstītāja. Uh, Vienīgais izņēmums ir tas, ja pareizi sapratu premjerministra pirms gada teikto, Slovākijas atomreaktoru noteikti neizdosies uh, slēgt nākamā finanšu plānošanas perioda laikā, proti līdz 2020. gadam. Nu, varbūt 30 līdz 30. gadam tas nevilksies, bet nu, mums vajadzēs vēl kādus 3-4 gadus pēc 20. gada. Bet eh, mūsu valsts premjerministrs to visu ļoti labi ilustrēja, viņš bija pietiekami piesardzīgs un. Jāsaka, mēs esam viena no nabadzīgākajām ES valstīm, mūs nevar atstāt likteņu varā. Kaut kas ir jādara lietas labā, un mēs ceram, eh, ka kolēģi būs solidāri, un arī šī institūcija tāda būs. Paldies! Merci, mes chers collègues. Ben, voyez... Paldies, dārgais kolēģi! Referenta kungs, jūsu ziņojums, jūsu prezentācija izraisīja daudzus uh, komentārus, kas tomēr iet uh, daudz gan vienā virzienā. Es, uh, tad, kad sākām sarunas, man bija atbildība Francijas valdībā un valstis, kuras īpaši ietekmēja Černobeļas traģēdijas sekas. Tātad um, arī gribēja palīdzību no Eiropas Savienības, īpaši Ukraina, eh, tātad Černobiļas slēgšanā eh, un apklāšanā, um, lai neutralizētu pilnībā šo uzsprāgušo reaktoru. Un raugoties uz eh, valsti pēc valsts, jādomā, kā varētu pēc iespējas labākām drošības normām, pēc rietumu drošības normām uh, Uh, veidot uh, šos reaktorus un slēgt tos reaktorus, kurus nevar modernizēt. Un kopš tā laika mani uh, pārsteidz, cik svarīgi ir prasī, tas, ko mēs prasījām no skartajām valstīm šajās trijās valstīs - Lietuvā, Bulgārijā un arī Slovākijā - attiecīgie reaktori uh, Uh, sniedz ļoti būtisku daļu um, no elektrības apgādes, un um, šajām valstīm ir būtiski jāpārkārto sava energoresursu struktūra. Tātad tās ir upuris, ko tās nes, tas nonadīs arī pie elektrības cenu pieaugšanas, un uh, tas tiešām ir tāds uh, būtisks solidaritātes solas, uh, Eiropas Savienībai un arī vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm palīdzēt šīm valstīm paveikt šo darbu, pabeigt šīs programmas energoresursu struktūras izmaiņām un uh, slēgt šīs uh, centrālas, kas nevar tikt modernizētas. Piebildīšu, ka tā kā tas jau tika atgādināts, Lietuva uh, būs nākamā gada otrajā pusē eh, prezidējošā valsts. Un es tikos ar Lietuvas eh, premjerministru, kurš eh, bija ļoti satraucies par visām tām grūtībām, kas skar vienošanos par 2013. gadu budžetu. Un tad es viņam teicu, redziet, ja padome nestrādās labāk, tad eh, mēs arī nākamgad varbūt būsim tādā pašā eh, konflikta situācijā. Es viņam, protams, apliecināju mūsu atbalstu attiecībā uz eh, Lietuvas prasībām DFS kontekstā un attiecībā uz šo uh, slēgšanas problēmu, par ko viņš runāja. Mēs nerunājām par uh, juridisko pamatu, bet man šķiet, ka valsts, kura gatavojas prezidēt Eiropas Savienībā, tai vajadzētu izvēlēties tādu juridisko pamatu, kas ļauj parlamentam spēlēt savu lomu. Ir iemesli, kāpēc uh, Lietuva uh, varbūt grib izvēlēties šī protokola izmantošanu kā juridisko pamatu, bet, nu, es domāju, ka uh, diskutējot ar uh, amatpersonām un uh, um, mēs varētu šo jautājumu atrisināt demokrātiskāk. Referenta kungs, vai jūs gribat noslēgumā arī izteikties? Tikai uh, daži vārdi. Nu, zināmā mērā mēs atrodamies starp diviem dzirnakmeņiem, jo uh, Ekonomiski šī situācija ir visai uh, piņķerīga un nav vēl noteikts arī slēgšanas datums, bet ir arī nedrošības sajūta, to pietiekami labi atspoguļos Tasnī un Ivailo kungi, ja, piemēram, reaktori netiks atbilstīgi slēgti. Es esmu žurnālists un kādreiz pats biju Čeļābinskā, kur bija sieviena zapadnī radioaktīvnī slied, eh, ņemot vērā eksploziju 50. gados, kas bija notikusi. Nu, tie bija vārdi, kas man uzreiz iešāvās prātā, lai to aprakstītu. Līdz ar to abi kungi saprot, cik ļoti samilzusi ir šī situācija gan ek no ekonomiskā, gan no drošības viedokļa. Mēs taču nevaram mm, mūžīgi par to runāt. Es uzklausīju kolēģu komentārus, un uh, vācu teiciens arī ir ļoti interesants. Paldies! Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt 10 no rīta. Balsosim 29. novembrī mūsu nākamajā sanāksmē, lai ITRE varētu ņemt vērā mūsu atzinumu un tad balso decembrī. Esam izskatījuši visu darbu kārtību. Paldies visiem, kas palika līdz beigām, un nākamā sanāksme būs 29. novembrī.